Darbie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātā Latvijas uh, Republikas uh, saimas priekšsēdētāji. Komisionā Moskavīsī. Moskavīsī kungs. Pa, uh, other colleagues, Moltera, Ahtvi, will join us. Pārējie kolēģi drīz mums pievienosies. Es jūs sirsnīgi sveicu mūsu otrajā konferences dienā, kas veltīta Eiropas semestrim, Eiropas pusgadam. I welcome uh, Mr. Molterer. Molterer kungs, sveicu jūs eh, kā Eiropas investīciju bankas priekšsēdētāju un arī Arčvī kungs, kas ir budžeta komitejas priekšsēdētājs Eiropas parlamentā, jau dodas šurp uz šo zālu un drīz mums pievienosies. Šodien mēs runāsim par to, ko darīt, lai Eiropas Savienībā veicinātu izaugsmi, darba vietu radīšanu, tajā pašā laikā eh, vairāk izkopjot eh, ekonomikas un monetārās savienības sociālo dimensiju komisiju. Dargie kolēģi no dalību valstu parlamentiem, mēs ar uh, lielu prieku uzklausīsim jūsu redzējumu par uh, fiskālo paktu. Runājot par fiskālo līgumu, tika uh, mēģināts izveidot tādu fiskālu savienību, uh, neņemot vērā parlamentu un komisijas pilnvaru, runājot tieši par kopienas metodi. Mēs uzskatām, ka kopienas metode ir gan efektīvāka, gan demokrātiskāka, un tā ir Eiropas panākumu ķīla, kas garantē līdzsvaru starp mazāko un lielāko dalību valstu interesēm, starp labklājīgāko un netik labklājīgāko. Uh, dalībvalstu interesēm starp rietumiem, austrumiem, ziemeļiem un dienvidiem dialoga un konsensusa ceļā. Šodien varam teikt, ka budžeta uzraudzības procedūras tiek balstītas uz Eiropas Savienības likumdošanu, kuras pieņemšanā līdzdarbojas arī parlaments. Tās ir labas ziņas, jo vairākas desmitgades um, mēs bijām labklājības, stabilitātes, miera garants. Mēs vēlamies atkal kļūt par tādu garantu, lai uh, pie mums būtu cilvēki, pēc iespējas vairāk cilvēku nodarbināti, lai uh, būtu ievēroti visi sociāli indikātori. Un, uh, tie ir jāpapildina ar budžetu makroekonomiskajiem indikatoriem. Uh, Tie ir tie jautājumi, kas rūp Eiropas Savienības pilsoņiem. Eiropas Savienība ir mēģinājusi vairāk integrēt fiskālo un ekonomisko politiku, paplašinot ekonomikas un monetārās savienības uh, aptvērumu. Uh, ir eh, jānovēro atbilstība šīm normām un eh, smagi pārkāpumi ir pietiekami strikti jāsoda. Komisijas piedāvātās salīdzinošo rezultātu tabulas par galvenajiem sociālajiem un nodarbinātības indikatoriem ļaus labāk izvērtēt uh, dažādas ekonomikas trūkumus. Eiropas parlaments vēlējās pievērst vairāk uzmanības tieši sociālajai dimensijai, un mēs turpināsim to darīt arī turpmāk. Mums šķiet, ka Eiropas Savienībai ir uh, tā pilnvērtīgāk jāaizsargā savu pilsoņu, jo vienkāršais pilsonis turpina maksāt augstu cenu par ekonomisko krīzi. Eiropas Savienība joprojām ir šajā aburtajā lokā zema inflācija, zems, zem izaugsmas rādītāji, tas uh, rada augstus bezdarba rādītājus un 25 miljonu eiropiešu joprojām ir bez darba. Ar Arī valsts ieņēmumi nav augsti. Miljoniem cilvēki ir nonākuši nabadzībā un uh, izskatās, ka mēs iepaliksim saviem konkurentiem, ja mēs neko tagad nedarīsim. Mēs esam jau ilgus gadus pieprasījuši struktūru reformu veikšanu un ekonomiskās reformas. Kad 26. novembrī komisijas priekšsēdētājs Junkers mums iepazīstināja ar investīciju plānu, mēs to uh, uzteicām, mēs to uztvērām ar sajūsmu. Tas ir plāns, kas domāts, lai Eiropā atkal veicinātu darba vietu rašanos un izaugsmi. Mums ir jāparūpējas, lai investīciju plāns patiešām vainagotos panākumiem. Domāju, ka par to mēs runāsim tieši tagad eh, no rīta, jo pie mums ir ieradies eh, komisārs Moskovisī un Molderera kungs, kas ir EIB priekšsēdētāja vietnieks, kā arī Artjī kungs, kas vada budžeta komiteju Eiropas parlamentā. Dāmas un kungi, ja mēs runājam par politiskām iniciatīvām, vienmēr pastāv risks, ka investīcija plāns var ciest neveiksmi. Ja katrs nepienesīs savu artavu šī kopējā plāna īstenošanai, tad eh, mums būs grūti nonākt pie nospraustā mērķa. Eiropas investīcija banka uh, padome, dalību valstu parlamenti, kā arī uh, Eiropas parlaments uh, ir gatavi uh, uzņemties šo iniciatīvu, un Eiropas parlaments ir atbildības pilns darīt visu, kas ir atkarīgs tieši no tā, lai šis plāns vainagotos panākumiem nākamo nedēļu laikā. Mēs domāsim par to, kā panākt eh, patiesu demokrātisko kontroli. Un mēs eh, šodien arī par to diskutēsim. Protams, eh, šis plāns ir vēl jānoslīpē. Projekta izvēle ir viens no atslēgas vārdiem, tādēļ varētu izveidot tādu kā, teiksim, priekšstabu Eiropas līmeņa projektiem un izvērtīt, kuri tad galu galā ir tiesīgi saņemt Eiropas investīciju fonda finansējumu. Eiropas parlaments darbā tiks iesaistīts kā līdz likumdevējs, it sevišķi tad, kad tiks pieņemt lēmumu par strateģisko investīciju fonda izmantošanu. Mēs vēlamies uh, šim plānam piešķirt patiesu Eiropas dimensiju un tādēļ esam arī uh, uzaicinājuši attiecīgus viesus pie mums, kas ir eksperti šajā jomā. Un Mēs esam arī par eh, dalību valstu iemakstu neutralizāciju un tas ir atrunāts komisijas paziņojumā par uh, elastību uh, instrumentu izmantošanā. Šis ir uh, pār, solis pareizajā virzienā, jo tādā veidā valdībām arī ir uh, dzinulis piedalīties plāna īstenošanā. Uh, Un mums ir jāizmanto arī tās augtais svirošanas efekts. Dargie kolēģi, bet uh, arī no investoru uzticēšanās uh, ir um, atkarīga šī plāna veiksme. Mums ir jāizmanto mūsu kolektīvā spēka uh, ieguvumi, jo tikai kopā saliedēti mēs esam spēcīgi. Uh, Apzināsimies šo Eiropas potenciālu, radīsim jaunas iespējas, jaunas darba vietas visiem pilsoņiem visās dalību valstīs. Novēlu ļoti auglīgu darba cēlienu mums visiem, un tagad došu vārdu manai dārgajai kolēģei, saimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei. Lūdzu. Jo, mister... Paldies, priekšsēdētāji. Tas dorks, jā. Thank you, Mr. Schultz. Paldies, Šulca kungs. Priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, dāmas un kungi, es gribēju uh, sirsnīgi pateikties par manu uzaicināšanu uz uh, Eiropas parlamentu. Sākumā gribēju pateikties Martinam uh, Šulcam par aktīvo iesaisti dažādos Latvijas prezidentūras rīkotajos pasākumos. Šodien mēs runāsim par Eiropas jauno vienošanos, struktūrālām reformām, kā arī ekonomiskās un fiskālās politikas sociālo dimensiju. Uh, Šī konference ir ļoti svarīga arī Eiropas pilsoņiem, tādēļ esmu patiešām gandarīta, ka ir uzaicināti gan politisko lēmumu pieņēmēji, gan arī eksperti attiecīgajās jomās. Mēs esam piedzīvojuši e, ekonomiskā ziņā ļoti tādus e, samutuļotus gadus, nemierīgus laikus, un es ceru, ka Eiropas Savienība tagad ir nonākusi mierīgākos ūdeņos. Jāsaka, ka varbūt briesmīgākās vētras jau ir pārciestas, bet e, ekonomiskai izaugsmē ir jāatgriežas. Mēs joprojām esam lielās e, sprukās Eiropas Savienībai ir nepieciešams skaidrs redzējums, e, kurp iet Mums ir jāveicina publiskās un privātās investīcijas izaugsmas un darbvietu radīšanai Eiropā, tāpat kā arī jāveido dzinulis attīstībai. Ir jāparūpējas par labu līdzsvaru starp fiskālo, struktūrālo un monetāro politiku. Budžeta konsolidācijai ir jābūt neatņemamai šīs politikas sastāvdaļai kopīgi ar investīcijām. Tā plašāk runājot, Eiropas Savienībai jādomā par to, kāda loma tai būs spēlējama nākotnē un kādu vietu tā ieņems savu konkurenču vidū. Jāsaka, ka daudzas valstis un reģioni e, sastopas ar milzīgām problēmām, tādām pašām kā ES, Tātad eh, garas, eh, fragmentētas globālo vērtību ķēdes, novecojoši iedzīvotāji, slikta demografiskā situācija, grūtības saskaņot darbu un profesionālu dzīvi. Eiropas Savienībai jāņem vērā visas šīs raizes. Mums ir vairāk jāinvestē sabiedrībā, izglītībā, tehnoloģijās, infrastruktūrā un jāpiedāvā mūsu pilsoņiem vairāk drošības. Tādā veidā mēs varēsim izveidot efektīvāku un dinamiskāku tautsaimniecību. Es domāju, ka ekonomiskā brieduma augļi, tādi kā prasmes, izglītība, apmācība, varētu uh, sabiedrību veidot tādu godīgāku, līdztiesīgāku. Protams, tādā veidā mums ir jāizvairās no uh, nevienlīdzības un neapmierinātības rašanās ja mēs vēlamies šīs alternatīvas īstenot, protams, ir jābūt arī eh, nolīgumiem institūciju starpā, bet tiem ir jāmainās. Mēs nedrīkstam padoties šim IKP fetišismam, jo bieži vien tas kavē uh, izaugsmes uh, ilgtspēju. Dāmas un kungi! Mēs dzīvojam pasaulē, kurā daudz cilvēku ir zaudējuši savu darba vietu, daudz no viņiem ir jauni, viņi jūtas nostumti malā. Tieši tādēļ Latvija uzskata, ka sociālajai dimensijai ir jābūt neatņemamai ekonomiskās pārvaldības un koordinācijas sastāvdaļai. Par to mēs runāsim arī šīs plenārsēdes noslēgumā. Es esmu pārliecināta, ka varu runāt visu vārdā, sakot, ka galvenais ekonomikas politikas mērķis ir sabiedrības labklājība. Ekonomiskās un fiskālās problēmas ir uh, pasliktinājušas uh, cilvēku dzīves apstākļus, uh, viņi vairs nav tik aktīvi, un lai uh, samazinātu krīzi, kas sabiedrību sadala aizvien vairākos fragmentos, mums ir jādomā par jauniem kopīgiem risinājumiem, piemēram, nodokļiem vai sociāliem uzņēmumiem, kā arī individuāliem, piemēram, emigrācija un ēnu ekonomika. Mums jāgarantē, lai vismazāk aizsargātie sabiedrības locekļi netiktu atstāti novārtā. Ja mēs strādāsim kopā, domāju, varēsim eh, panākt, lai mūsu sabiedrības ir viendabīgākas, neaizmirstot mūsu pamatvērtības, runājot par augstāku kontroli, eh, demokrātiskiem principiem un augstākiem dzīves apstākļiem visiem individiem. Uh, Un pateicoties dalību valstu parlamentu deputātu līdzdalībai konferencē, arī pilsoņu balss tādā veidā tiks sadzirdēta vairāk. Ekonomiskā pārvaldība ir pietiekami sarežģīta, bet mums ir jārisina sarežģīti jautājumi tādā vienkāršā veidā, lai pārliecinātu sabiedrību par to nepieciešamību, lai viņi arī atbalstītu šādus lēmumus. Šajā kontekstā eh, Eiropas komisija šajā sasaukumā ir uh, paudusi apņemšanos veidot jaunas partnerattiecības ar dalību valstu parlamentiem un ļoti svarīgi priekšlikumi un iniciatīvas eh, tiks prezentēti jau tuvākajā laikā dalību valstu parlamentos. Es ceru, ka šajā konferencē mēs varēsim apmainīties ar priekšlikumiem, savām domām, eh, ņemot vērā visus iepriekš minētos jautājumus. Es domāju, ka tas kalpos par vielu pārdomām, tā būs iedvesma, un mēs varēsim eh, dalīties savā pieredzē, vai tā būs tāda priecīgāka vai ne pārāk priecīga. Paldies par jūsu uzmanību. Vielen Dank, Frau Paldies, paldies, Mūrnietis kundze. Dāmas un kungi. Tagad uh, došu vārdu nākamajam runātājam. Tas ir ekonomikas, finanšu, nodokļu un muitas komisārs Pjērs Moskovisī. Lūdzu. Merci, le... Paldies, priekšsēdētāji. Godāgais uh, Mārtiņa, uh, priekšsēdētājs kundze, godātie Eiropas parlamenta un dalību valstu parlamentu deputāti, vēlos pateikties Eiropas parlamentam un Latvijas parlamentam par šo iespēju komisijas vārdā ar jums uh, apspriest par to, kā stimulēt publiskās un privātās investīcijas Eiropā. Kā jūs zināt, tā ir pirmā prioritāte, ko stājoties amatā pamatā Strasbūrā komisijas prezidents Junkers uh, minēja savā uh, programmā. Komisijas uh, ir jābūt atbildīgai Eiropas tautu priekšā un tagad mēs arī jums stāstām par to, ko mēs darām un uh, 26. novembrī uh, tika prezentēts šis investīciju plāns Eiropai, kas ir uh, paredzēts, uh, lai cīnītos pret mums draudošo stagnāciju Eiropā. Un to atbalsta Eiropas parlaments, Eiropas finanšu un ekonomikas ministri, un šis plāns šobrīd tika apskatīts izskatīts arī Eiropas parlamentā. Tātad mērķis ir nodrošināt ekonomikas izaugsmi un radīt jaunas darba vietas, un tas ir uh, paredzēts, lai sniegtu globālu atbildi uz mūsu ekonomikas vājajām vietām. Mums Tātad ir jārunā ne tikai par finansēm, bet par trim svarīgiem punktiem. Ir paredzēts mobilizēt 315 papildu miljārdus 2015.17. gadā, lai uh, izmantojot publisko finansējumu piesaistītu privātas investīcijas. Ir jāizmanto novatoriski finanšu instrumenti, jāizmanto Eiropas investīciju bankas tehniskā eh, ekspertīze un pieredze. Eiropas Savienība garantē 16 miljārdus eiro. Eh, eh, daļa no tās ir no pašreizējā budžeta. Eiropas Investīcija banka piešķir 5 miljārdus, un tas ir mm, tātad izveidojot 22 miljārdu finansējumu kā garantiju. Uh, un varu apliecināt, ka nebūs negatīvas ietekmes ne uz Eiropas Savienības budžetu, ne uz citiem elementiem. Un tā ar šo publisko finansējumu ir paredzēts, izmantojot svirus efektu, piesaistīt privātās investīcijas. Un uh, mēs uh, piesaistīsim 63 miljārdus ar uh, šīm garantijām. Uh, un um, izmantojot sveras efektu kopā piesaistīsim 315 miljārdus un uh, tām būs uh, katalizatora efekts, lai piesaistītu vēl citu finansējumu no uh, privātiem fondiem. Eiropas investīciju banka ir paredzējusi uh, Uh, ka būs 240 miljārdu investīcijas infrastruktūras uh, attīstībai un uh, novatorismam. Un 75 miljārdi no šī fonda ir paredzēti maziem vidējiem uzņēmumiem, lai, un lai veicinātu konkurēt spēju Eiropā. 13. janvārī tika uh, iesniegts uh, regulas projekts par uh, šo uh, fondu. Un mums uh, ir jārīkojas ļoti ātri, un jūs priekšsēdētāji kungs arī piekrītat tam, ka ir jārīkojas steidzami. Un uh, starp uh, ir iespējams um, ar publisko investīciju banku starpniecību arī uh, Eh, iesaistīties eh, šajā plānā un eh, dalību valstis var arī uh, apliecināt savu interesi un uh, dot pozitīvu signālu tirkiem, un tas uh, veicinās um, uzticības gaisotnes veidošanos. Komisija uh, izaugsmes un stabilitātes pakta ietvaros izvērtē sit situāciju un mēs arī um, paredzam, ka uh, ir iespējams piešķirt publiskas um, garantijas um, investīciju projektiem. Un mēs uzskatām, ka var ir jāpiesaist arī citu fondu līdzekļi Eiropā. Un eh, tāpat ir ļoti svarīgi, lai eh, šo projektu atlasē, kurām tiks nodrošināts eh, finansējums no investīcija fonda, ka to iz, nodarbosies eksperti, nevis politiķi. Nebūs ne politisku, ne nacionālu kritēriju, bet šie uh, projekti iz, izvērtēti no tā viedokļa, kādu uh, pievienoto vērtību tie sniegs un ne tikai raudzīties uz rentabilitāti kā kritēriju. Un ir nepieciešams vairāk novirzīt investīcijas uz inovācijām, novatorismu, un mēs uzskatām, ka šiem mērķiem varētu paredzēt 40-60 miljārdus līdz 2020. Eh, gadam ir jānodrošina investīciju plūsma uz reālo investīciju. Pie tā strādā uz reālo ekonomikas atvainojos, pie tā strādā Eiropas komisija, eh, dalība valstis. Un mēs zinām, ka tirgu ir daudz likviditātes un svarīgi ir nodrošināt, lai šī nauda ieplūstu kvalitatīvās un uh, Uh, reālās investīcijās. Tātad, kādi ir šie projekti? Piemēram, atjaunojama enerģija, energoefektivitāte, uh, internets, uh, ieguldījumi izglītības un pētniecības iestādēs, transporta infrastruktūras attīstība, tīpaši starp savienojumu veidošana visā Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu brīvu pārvietošanos. Jūs redzat, ka ir runa par to, ka šīs investīcijas uh, tiek ieguldīts tur uh, tādos projektos, kas ir saistīti ar nākotnes vajadzībām. Ir uh, jau iezīmēt eh, mūsu darbības virzieni, un mēs identificējam jau tādus projektus, kas būtu jāatbalsta. Mēs esam paredzējuši izveidot konsultāciju centru Eiropas investīcijām, kas palīdzēs sagatavot šādus projektus, balstoties uz komisijas pieredzi, Eiropas investīciju bankas un Nacionālo investīciju bankas pieredzi Un eh, tre, eh, visbeidzot, esam arī paredzējuši veikt pasākumus, lai uh, uzlabotu tiesisko mm, noteiktību un likvidētu šķēršļus investīcijām. Un ir ļoti svarīgi attīstīt iekšējo tirgu un īstenot struktūrālās reformas. Uh, Protams, mums ir ļoti daudz vēl darāmā šajā jomā, lai pabeigtu iekšējā tirgus integrāciju, tēbišķi pakalpojumu, infrastruktūras un eh, digitālās ekonomikas jomā. Tās ir trīs komisijas prioritātes. Ir paredzēts arī, ka ir jādiversificē uzņēmumu finansēšanas avoti kopā ar Jonatānu Hīlu mēs veidojam uh, Eiropas uh, kapitālu tirgu savienību. Tas uh, bija īsumā pārskats par to, ko mēs darām, un mums steidzami, es uzsveru steidzami, ir nepieciešama tiesiskā bāze, un mēs rēķināmies ar Latvijas prezidentūras un Eiropas parlamenta atbalstu uh, mums ir apņēmība jāizrāda, mums ir jāvirzās uz priekšu ļoti ātri un uh, jāiedarbina šis investīcija fonds, lai nodrošinātu papildus investīcijas tam, uh, kas jau ir paredzēts. Ir jānodrošina strateģiskas investīcijas Eiropā, jo mums trūkst investīciju konkurētspējas nodrošināšanai. Tāpat ir jāveido pozitīvi stimuli, lai Eiropas investīcija bankas, eh, nacionālās bankas, eh, dalību valstis, privātie fondi eh, veicinātu investīciju plūsmu. Mums ir jārīkojas ātri un konsekventi. Eh, mūs arī sauc par pēdējā, pēdējo izredzi, pēdējās cerības komisiju, un mums ir jākoncentrējas uz rezultātiem, uz konkrētiem taustāmiem rezultātiem, jārada darba vietas, jānodrošina ekonomikas konkurētspēja Eiropā. Un, uh, lai finanšu tirgi finansētu reālo ekonomiku, uh, ir nepieciešama caurskatāma informācija par investīciju iespējām, ir nepieciešams konsultācijas un atbalsts, atlasot dzīvotspējīgus kvalitatīvus projektus. Un, kā jau es teicu, mums ir jāturpina struktūrāls reformas, jāpēc, jāpabeidz iekšējā tirgus veidošana. Un Um, mēs arī neuzskatām, ka komisijas darbs ir beidzies ar šā plāna iesniegšanu. Mēs turpinām darbu. Uh, līdz ar to priekšsēdētāja kungs, uh, priekšsēdētājs kundz dāmas un kungi, mēs turpinām strādāt. Tuvāko dienu un mēnešu laikā mēs uh, virzīsimies uz priekšu un es gribu apliecināt uh, deputātiem, ka viņiem ir ļoti svarīga loma jāspēlē, lai nodrošinātu šā projekta veiksmīgu īstenošanu. Un šis ir gan Junkera komisijas uh, plāns, bet šis investīcija plāns ir visas Eiropas, visu Eiropiešu interesēs. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Tagad eh, vārds eh, ir eh, Maltēna kungām no Eiropas Investīcija bankas. Morning, Mr. Labrīt, prieksēdētāja kungs, labrīt, komisāra kungs, labrīt, saimnes prieksēdētājs kundze. Man ir ārkārtīgi liels prieks šodien runāt par Eiropas investīciju banku. Tā ir jūsu banka, Eiropas Savienības banka, un 23 dalību valstis ir Eiropas investīciju bankas akciju turētājs. Uh, Man ir ārkārtīgi liels prieks šodien diskutēt ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem Eiropas investīcija bankas e, vīziju, darbību, jo ir ļoti svarīgi, ka dalību valstu parlamentu deputāti iesaistās Eiropas investīcija bankas e, virzības noteikšanā. Prieksēdētāji kungs, kopā ar jūsu kolēģiem jūs esat izvēlējies ja tā varētu teikt, šīs konferences tēmu un nosaukumu, un tas ir investīcijas, investīcijas un vēlreiz investīcijas. Tomēr, dāmas un kungi, investīcijas ir viena no problēmām, un tomēr tā nav visa problēma. Uz problēmu vajadzētu paraudzīties no vairākām šķautnēm. Mūsu empiriskā pieredze rāda, arī tirgus pieredze rāda, ka e, problēmas ir vairākas. Protams, mums ir jāturpina eh, publisko, publisko finanšu konsolidācija, tas ir svarīgākais. Ir jāturpina arī iekšējā tirgus pilnīga pabeigšana, energotirgus, ir jāturpina struktūrālo reformu īstenošana, bet struktūrālās reformas, kā zināms, notiek dalību valstīs, līdz ar to tā ir arī jūsu atbildība, kā tas tiks sakārtots. Mums eh, ir jātiek eh, pāri šķēršļiem, mums ir jāpiesaista investīcijas, Ir tādi, kuri sauc šo investīciju piesaisti par labāku pārvaldību, bet investīcijas ir nepieciešams kā Eiropas Savienības līmenī, tā arī dalību valstu līmenī. Un visbeidzot, viena no problēmām ir veicināt investīciju piesaisti, un tā ir problēma. Investīcijas, kā zināms, ir ekonomiskās izaugsmas moto, motors, un tas ir arī ekonomiskās izaugsmas potenciāla rādītājs. Investīcijas ir priekšnoteikums, lai nodrošinātu nodarbinātības stabilitāti. Patreiz situācija Eiropas Savienībā ir nu, tāda kutelīga, jo investīcijas šobrīd ir par 15% zemākas nekā pirms krīzes periodā. Un ir tādas dalību valsts, kurās uh, Investīcijas ir samazinājušās par 50% salīdzinot ar investīciju augstāko punktu 2007. gadā. Pāris statistikas datu. Tas eh, ieskicēs, kāda ir situācija un kāds ir problēmas apjoms. Jūs ziniet, kā Eiropas Savienības mērķis un Eiropas Investīcija bankas un arī centrālās bankas noteiktais ir 3% no IKP. Patreiz tas ir 2%. Ja mēs vēlamies sasniegt šos 3% inflācijas, tad mums ir nepieciešams pāri par 330 miljārdiem eiro. Vēl viens eh, statistikas rādītājs, kurā mums eh, vēl ir daudz darāmā, ir tā saucamā digitālā dar darba kārtība. Uh, un šīs digitālās Eiropas veidošanai mums ir nepieciešams investīcijas ik gadus apmēram 55 miljardu apmērā. Un e, arī izglītības sektorā ir nepieciešams investīcijas apmēram 10 miljārdi gadā. Kā jau es teicu, investīcijas ir būtisks priekšnoteikums nodarbinātības stabilitātei, ekonomiskajai izaugsmai, un e, tas viss kopā veido tādu problēmu muģekli. Mums vajadzētu ārkārtīgi uzmanīgi paraudzīties, ko darīt un kā to šķetināt. Investori mums saka, un tirgus skaidri rāda, ka viens no iemesliem, kāpēc investīcija trūkst, ir tas, ka investīcija klimatam Eiropā nav uzticības, kā arī trūkst um, likumdošanas ietvars, kurš veicinātu investīciju piesaisti un investoru uzticēšanos. Un veidojas tāds kā aburtais loks. Parādās tirgus fragmentācija, kas joprojām Eiropas dalību valstīs ir problēma, un ir pat tādas dalību valsts, kuras eh, nav spējīgas īstenot ļoti labus projektus, gan no tehniskā, gan, protams, no finanšu viedokļa. Uh, Vienlaicīgi ārkārtīgi striktie fiskālie nosacījumi ir ierobežojuši dalību valstu iespējas eh, un arī komercbanku iespējas, ko darīt. Tāpēc galvenais, ko mēs vēlētos pateikt, ka eh, pasaule ārpus Eiropas kļūst ar vien stiprāka un spēcīgāka, un mums tai ir jātiek līdzi. Mums galvenais uzdevums ir izveidot viedu sistēmu, kā ar publiskajiem resursiem piesaistīt privātos resursus, kuri abi kopā tad tiktu novirzīti uz investīcijām. Un e, to nevajadzētu uzskatīt kā tādu panacēju, jo produktīvas investīcijas jau ir priekšnoteikums arī izglītībai un veidojās tāds kā, aburtai, veidojās tāds kā abu, aburtais loks. Tāpēc uzskatu, ka būtu jārunā arī par paradigmas nomaiņu no budžeta grantiem uz citu finanšu instrumentu pu pusi. Un šeit Eiropas Investīcija bankai ir ārkārtīgi būtiska loma spēlējama jo kopš mūsu izveidošanas 57. gadā eh, šī paradigmas maina ir mainījušies jau vairāk kārt. Vēlētos pateikt ekonomikas un finanšu komisāram, mums ir jāsadarbojās. Uh, Ir ļoti labi, ka Eiropas institūcijas sadarbojās. Eiropas Investīcija banka ārkārtīgi aktīvi darbojās krīzes laikā, kura sākās 8. gadā. 13. gadā mēs palielinājām kapitālu, dalību valsts ir Eiropas Investīcija bankas galvenie akciju turētāji, un Eiropas Investīcija bankā ir iepludināts no dalību valstu puses pār par 10 miljardiem. Un es jums pasaku konkrētiem vārdiem, mēs varam īstenot projektus. No šiem desmit miljardiem mums ir izdevies piesaistīt investīcijas no dažādiem avotiem 180 miljārdu apmērā. Tāpēc esam pārliecināti, ka jau pavisam drīz šie desmit miljārdi atmaksāsies daudzkārt. Vēl mazliet statistikas. Kapitāla piesaistīšana Eiropas investīcija bankai ir tāda, ka desmit miljārdi, ko Eiropas dalību valsts iemaksā Eiropas investīcija bankā, ir devuši 180 miljārdus, tātad 18 kārtīgs pieaugums. Tāpēc e, mēs esam gatavi vadīt un pārvaldīt Eiropas strateģisko investīciju fondu. Uh, Tā garantētājs kapitāls ir 21 miljards, un tas ļaus Eiropas investīcija bankai piesaistīt eh, līdzekļus, lai īstenotu liela riska projektus. Šis fonds EFSI ir izveidots, eh, lai, iz, lai darbotos kā sava veida buferis Eiropas investīcija bankas biznesam un dažādiem augsta riska projektiem. Un es e, tiešām domāju, ka multiplikators būs 1,15. Tas ir tāds e, ļoti nepierādāms vienādojums, un tomēr mēs balstamies uz iepriekšējo gadu pieredzi, kas rāda, ka multiplikators iepriekšējos trīs gados ir bijis 1,18. Jā, jūs teicāt, būtu interesanti, kāds ir šā fonda darbības laiks, bet uh, Eh, likums saka, ka eh, šis fonds varētu sākt darboties vēl pirms visa likumdošana ir pieņemta pilnībā. Tātad eh, fondam ir divas finanšu kājas. Pirmā ir Eiropas investīciju fondam, balstoties uz šiem 21 miljārdu, 5 miljārdus novirzīja tieši MVU mazajiem vidējiem uzņēmumiem tādējādi veicinot mazo un vidējo uzņēmumu spēju aizņemties. Un e, tieši mazie un vidēji uzņēmumi daudz darbojās jaunradošās un novatīvās nozarēs, un e, tas ir mūsu nolūks. Mēs vēlējāmies novirdīt, novirzīt e, turpmāko trīs gadu laikā MVU 75 miljārdus. Otra kāja ir jau noteikta Eiropas Investīcija bankas mandātā, un tas ir atbalstīta infrastruktūru projektus un inovāciju projektus. Un šeit ir tiks novirzīti 16 miljārdi. Mēs eh, uz šo kāju, ar šo kāju ceram ļoti daudz ko panākt, un ar komisiju šobrīd sadarbojamies, lai tieši šajā jomā piesaistītu pār par 200 miljoniem. Par nozarēm, par kurām runājam, šobrīd notiek diskusijas ar komisiju, kuras tad būs mūsu izvēlētās nozares, eh, vides eh, jautājumi, infrastruktūras, tehnoloģijas, transports, vesela virkni jautājumu. Mēs atbalstīsim dažādus kapitāla reģionāli piesaistošos projektus un arī dažādus citus instrumentus. Komisārs jau pieminēja tā saucamos reģionālos investīciju fondus, un arī šajos fondos Eiropas investīcija banka varētu piedalīties, izmantojot šo fondu vai tiešā veidā. Tātad vēl bez tam ir trešā kāja, tātad atbalsts MVU, nākamais, ko es pieminēju, un trešais konsultācijas. Mēs piedāvāsim finanšu instrumentus, bet tam ir nepieciešama kā tehniska, tā arī ekonomiska padomdošana. Tas ir nepieciešams kā privātajiem, tā arī publiskajiem partneriem. Tāpēc e, Eiropas Investīcija Banka sadarbībā ar komisiju ir izveidojuši šādu padomdošanas iespēju un nodaļu un ceram, ka tā veiksmīgi darbosies. Mēs uzskatām, ka liels potenciāls ir saredzams arī sadarbībā ar dalību valstu veicinošajām bankām, īpaši, kā jau es pieminēju, šīs reģionālās investīcija bankas, eh, kuru potenciāls vēl nav pietiekami apzināts. Dāmas un kungi, noslēgumā. Galvenais eh, uzdevums Eiropas investīcija bankai ir e, veicināt investīciju piesaisti. Investīcijas ir samazinājušās par pa, e, pēdējo sešu gadu laikā. Šobrīd jau nav problēmas ar kapitālu. Kapitāla tirgu pietiek, likviditātes pietiek. Galvenais ir, kā tikt pāri makroekonomiskajai nedrošībai, kā izvairīties no iekšējā tirgus fragmentācijas, kā tikt pāri dažādiem likumdošanas džungļiem un šķēršļiem, un beidzot, kā piesaistīt priāt, privāto investoru vēlmi, izstrādājot dažādas stratēģijas. Tāpēc esam radījuši šo jauno instrumentu EFSI. Tas ir jauns instruments, vēlētos vēlreiz uzsvērt patiesībā arī jauns skatījums uz Eiropas stratēģiskajām investīcijām. Uh, Pats par sevi šis fonds ir inovācija, un, manuprāt, tas ir fantastisks pierādījums tam, kā Eiropas institūcijas kopā strādājot varēs nodrošināt Eiropas iedzīvotāju labāku interešu aizsardzību. Mums ir nepieciešams darboties visiem kopā, lai veicinātu nodarbinātības saglabāšanos un ekonomisko izaugsmu. Paldies! Paldies, Molterer kungs! Tagad došu vārdu budžeta komitejas priekšsēdētājam Žanam Aptvī. Monsieur le Président. Priekšsēdētāja kungs, uh, uh, saimnes priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, godātie kolēģi. Es arī iesaistos šajā diskusijā par uh, jauno darījumu Eiropai. Plāns, ko ierosina uh, Junkera komisija, ir atbildes sākums uh, reaģējot uz krīzi, kas skar Eiropas Savienību. Ir jākoordinē veiktie pasākumi, jābūt apņēmības pilniem. Šis jaunais darījums uh, rosina mūs uh, sapņot par uh, par uh, tiem uh, pasākumiem, kas jāveic, un uh, tas arī liecina par to, kā mums ir jārīkojas un ka nevaram palikt pusceļā. Prezidents Rūzvelts izveda Ameriku no krīzes, kas valdīja 30. gados. Un tā pamatā bija tas, ka tika apzināta krīzes būtība, bija jārīkojas un jāveic atbilstoši pasākumi. Mēs arī piedzīvojam fi finanšu krīzi, augstu bezdarbu, mums drauda deflācija, bet uh, institucionālais konteksts ir atšķirīgs. ASV bija federāla sistēma, uh, Uh, prezidents Rūzvelts un kongress, kurš atbalstīja šo jauno darījumu ar lielu apņēmību. E pārvaldība Amerikā bija tāda, kas veicināja izšķirīgu lēmumu pieņemšanu. Mums uh, toties ir vēl iespējas uzlabot mūsu pārvaldības sistēmu Es uzskatu, ka e, krīze, ko mēs piedzīvojam, ir saistīta ar pārvaldības vājumu un e, pārāk lielu pielaidību. Visi bija iegrimuši tādā kā pašapmierinātībā, mierā, un balst, e, tagad balstoties uz fiskālā līguma 13. pantu, jāsaka, es kā savulaik uh, Nacionālā parlamenta deputāts, tagad budžeta komitejas priekšsēdētājs, joprojām nesaprotu, kādēļ mēs tikai diskutējam un joprojām nepieņemam lēmumus. Ir, uh, protams, jānodrošina, lai mūsu sanāksmes būtu efektīvas, dotu uh, Eh, rezultātus un nodrošināt ekonomikas pārvaldībai demokrātisko leģitimitāti, jo mums ir jāuzrauga, ko veic izpildvāra. Protams, ir labi, ka mēs tiekamies kā deputāti, mums ir vienota valūta, vienotas intereses, bet tad, kad krīzes vētras laikā ir jāpieņem uh, lēmumi jāvalda, pie kā tad pilsonis lai vēršas, no kā lai viņš prasa atbildību. Jo atbildīgo, šis atbildīgo saraksts ir ļoti garš, vai tas ir komisārs vai komisijas priekšsēdētājs, Eiropas finansiālās stabilitātes mehānismu prezidents, Eiropas centrālās bankas prezidents, eh, Starptautiskā valūtas fonda ģenerāldirektori vai vēl kāda cita amatpersona. Ir izveidots daudz instrumentu vakar uh, Eiropas uh, finanšu stabilitātes instruments, stabilitātes mehānisms, tagad tiek veidots strateģisko investīciju fonds, un man rodas jautājums, vai ir nodrošināta parlamentārā kontrola. Diemžēl nekas nav paredzēts. Uh, e, mums ir jā jāraugās uz to, lai Eiropas strateģisko investīciju fonds neizsprūktu no parlamentārās kontroles. Es neapstrīdu Eiropas investīciju bankas kompetenci, bet tomēr jūs varat konstatēt, ka Eiropas pārvaldība ir fragmentēta un neefektīva. Un uh, Uh, bieži uh, vien nav skaidrs, kas ko dara, kas par ko ir atbildīgs. Eiropai ir vajadzīgas nevis vairāk pārvaldības, bet reāla valdība. Un uh, konferences atklāšanā vakar Žana Klauda Junkera teiktie vārdi ir uh, cerīgi un um, Tā pašā laikā mums ir jānodrošina parlamentārā kontrole par visu to, kas tiek veikts. Ja eh, ir stī, spēcīgs parlaments, tad ir nepieciešams spēcīga izpildvara un ir nepieciešama uh, pārliecinoša politika. Uh, Eiropā ir eiro, bet mums trūkst vēl uh, valdības Eiropā, un mūsu pilsoņi ir neizpratnē par šo situāciju, un ir nepieciešama nepie, nepieciešams pieņemt lēmumus, un ja kādai valstī draud maksāt nespēju, tad citām dalību valstīm ir jāsniedz palīdzību šai valstī, bet šī krīze, ko mēs pārdzīvojam, ir ne tikai ekonomiska, bet arī politika. Eiropa var izkļūt no krīzes tikai virzoties uz augšu, un šis jaunais uh, līgums, jaunais darījums nozīmē jaunu situāciju, kāršu pārdalīšanu, un uh, pagājušā gada Eiropas parlamenta vēlēšanas ir ievērojami mainījušas situāciju, un mums ir uh, Eh, jāiestājas par eirozonas valdību, ir jāveido tāda politika, kas nodrošina ekonomikas izaugsmu un nodarbinātību, un ir eh, jāuzņemas kopīga atbildība par eiro, un tā ir ne tikai ekonomikas politika, bet ir nepieciešams uh, piešķirt lielākas pilnvaras Eirozonas prezidentam. Mēs šodien esam pulcējušies saskaņā ar 13. fiskālā pakta pantu, bet vēl ir arī 16. punkts. Ir jau paredzēts, ka ir jāpārskata līgumi un e, jāveic e, pārveidojumi. Un noslēgumā es iestājos par to, ka mums ir nepieciešama valdība Eirozonā un mums e, Eiropas parlamenta deputātiem un Nacionālo parlamentu deputātiem būs iespējams uh, izdarīt labāku spiedienu savu valstu valdībām, lai tās atbalsta strateģisko investīciju fondu un lai šis uh, jaunais darījums gūtu demokrātisko leģitimitāti un uh, pateicos par jūsu uzmanību. Paldies, Artvīkungam! Tagad būs debates. Nedaudz nedaudz pastāstīšu par procedūru. Ir eh, jau diezgan apjomīgs runātājs saraksts izveidojies. Viņi vēlas reaģēt uz dzirdēto vai vienkārši izteikt tādas vispārīgas piezīmes. Es došu vārdu trim runātājiem no dalību valstu parlamentiem, tad vienam deputātam vai deputātei no Eiropas parlamenta, un vārds tiks dots uh, tādā secībā, kādā runātāji ir pieteikušies. Jau tagad ir ļoti garš runātājs saraksts, Tādēļ es piedāvātu jums nerunāt ilgāk par divām minūtēm maksimums. Lai būtu pēc iespējas vairāk um, šī atgriezeniskā saikne un piedāvātu tad uh, sākumā divas runātāju kārtas ik pa četriem runātājiem, un tad būs vārds arī visiem viesiem, lai viņi varētu atbildēt uz jautājumiem. Ja es redzu, ka neviens neprotestē pret šādu kārtību, tādēļ došu tagad vārdu pirmajam Kalimatsa kungam no Igaunijas. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Pirmām kārtām vēlējos um, runāt par uh, aktīvu schēmām uh, Eiropas investīcija bankā. Es biju atbildīgs arī par vienu tādu schēmu uh, savulaik Igaunijas parlamentā. Vakardien Alda grupas sēdē Oli Rēns teica, ka trīs gadus mūsu Somu kaimiņi cieta ekonomisko recesiju. Somija ir veidojusi fiskālos dzinuļus un uh, PISA uh, veiktajā izglītības aptaujā viņu, uh, viņi vienmēr ir ļoti augstās vietās. Bet, neskatoties uz to visu, šāda ekonomika nevar piesaistīt pietiekam daudz investīciju un radīt ilgspējīgas darba vietas. Tas liek apšaubīt, cik jēgpilni ir 2020. gada stratēģijas mērķi. Moskovicī kungam, eh, komisāram, es ieteiktu veikt tādu padziļinātu analīzi par visiem šiem mērījumiem. Un šeit trūkst kaut kā ļoti svarīga, to ir grūti izvērtēt. Tas ir uzņēmē darbības gars brīvība uzsākt uh, savu uzņēmumu, dibināt to, saprast, ka peļņa nav nekas peļāms. Un uh, mērķis kļūt par miljonāru nav nekas tāds, par ko smīnēt vai, vai pavīpsnāt. Īstenībā tā ir drosme kaut ko uzņemties, kaut ko sasniegt, ja Eiropa nelepojas ar saviem miljonāriem, ja tā to nedarīs, uh, tad šeit nebūs nekādi Billy Geitsi uh, un uh, citi superprāti Eiropas Savienībā, un nebūs arī tādu darba vietu, kas rūdas citās pasaules vietās. Un neskatoties uz to, cik uh, daudz um, izpētes un attīstības mēs varam finansēt no valsts līdzekļiem, uh, Mēs esam Igaunijā attīstījuši tādu uzņēmumu kā Skype, ir e-valdība, ir iespējams elektroniski e-paraksts, ir iespējams nobalsot internetā. Līdz ar to mēs nesakām, ka noteikti uzņēmē darbības gars ir apspiests Eiropas Savienībā. Paldies jums! Un tagad Putvils kungs no Lietuvas lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uzsvērt to faktu, ka mēs visi esam dzirdējuši teicienu - sātans slēpjas detaļās. Es vēlētos nedaudz pārfrāzēt vai paplašināt šo teicienu teikt Mazi sātani slēpjas detaļās, lieli sātani ir paslēpušies filozofijā. Filozofija ir ļoti svarīga. Atcerēsimies bolševismu, fašismu, kas tika izveidoti, lai iznīcinātu veselas nācijas vai sabiedrības šķiras. Ja kādas domas pamatā ir veiksmīga filozofija, mēs labi izprotam, kurp doties, kādus instrumentus izmantot savu mērķu sasniegšanai. Laba filozofija ir visas sabiedrības vērtība. Domāju, ka runājot par šo jauno vienošanos, mums vajadzētu pārskatīt savus uzskats par Eiropas integrāciju. Manuprāt, individualistiska vai neoliberāla paradigma, diemžēl, šodien ir dominējoša, un tas rada problēmas. Mēs pārāk zemu novērtējam solidaritātes mehānisma kopējo vērtību, kopējā labuma nozīmi. Beigās gribēju mums visiem atgādināt, ka mums politiķiem ir jākalpo sabiedrības labumu vārdā, nevis individuālā labumu vārdā. Tā tad ir jābūt realistiski noskaņotiem pret šo jauno vienošanos, tad, kad diskutēsim nākotnē. Paldies! Tas vārds jetzt Herr Post. Boskungs no Vācijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dargie kolēģi! Ein sehr großes historisches Vorbild. Šis New Deal ir uh, jauns vēsturisks piemērs, un mums uh, nevajadzētu izlaist no rokām šo iespēju, ko piedāvā investīcija pakotne. Protams, ir iespējams kritizēt uh, vēl nenoskaidrotās detaļas. Es esmu pārliecināts, ka dalību valstu parlamentos Grieķijā, Vācijā uh, šādi vāja punkti ir konstatēti, bet mums ir jāsaprot, ka Eiropas Savienības um, imidžs, tēls būs lielā mērā atkarīgs no šīs pakotnes uh, izdošanās. Mūsu pilsoņiem ir jāsaprot, ka mēs vēlamies uzlabot tautsaimniecību, ekonomisko situāciju, sociālās uh, dimensijas. Un, diemžēl, šādu uzticību es trūkstu daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs. Pirms uh, gada Bruselē mēs vēl to nesapratām, mēs jau esam daudz ko panākuši, un tagad šīs visai uh, virspusējās diskusijas par investīcijām vienā pusē un taupīšanu otrā pusē mums ir jāpadara dziļākas. Uh, Cilvēki vēlas redzēt to, ka mēs kaut ko darām praktiski, kaut kāds taustāms rezultāts sasniedzam Vācijā, Itālijā, Grieķijā, un arī Vācijā ir nepieciešams investīcijas lielā apjomā. Šis ir īstais brīdis, lai to darītu. Eiropas Savienībā ir ļoti gais, gausa izaugsme, un šī programma te ir vienkārši kā dūra uz acis, lai varētu panākt visu to, ko mēs vēlējāmies. Un Ir vēl uh, neatbildēti jautājumi gan Eiropas parlamentā, gan uh, dalībvalstu parlamentos. Otra atziņa, kuru gribēju jums pateikt, neskatoties uz neitrālo konkursu procedūru, es te runāju, ka tāds valsts pārstāvs, kurā ir spēcīga tautsaimniecība, jābūt modriem, lai netiktu padziļināta šī sprauga starp valstīm, kam klājas labāk, un valstīm, kam neklājas pārāk uh, rožaini. Mums ir jāpiedāvā arī administratīvā palīdzība, un tas dos vairāk uh, nekā tikai visas šīs runas, ko esam dzirdējuši pēdējo gadu laikā. Sonikungs no Eiropas parlamenta lūdzu paldies priekšsēdētāji saskaņā ar stabilitātes un izaugsmes paktu. Dalību valstīm ir jāsaved kārtībā savu budžetu un gadā parāds nevar sasniegt vairāk par 3% no IKP. Pašām valdībām ir jālēmj, kā sasniegt šos rezultātus un ir jāsagatavo uh, statistika saskaņā ar Eurostat metodoloģiju bet jāņem vērā, ka daudzi e, budžeti tiek izstrādāti ņemot vērā skaidrās naudas apriti. Jāsaka, ka viens eiro izmantots e, investīcijām ir tikpat vērtīgs kā tāds, kas izmantots izdevumiem, bet investīcijās ieguldīts eiro, e, tam ir daudz savādāks svars, tas atsaucas labāk uz tautsaimniecības rādītājiem kopumā. un dalību valstis bieži vien samazina investīcijas tā vietā, lai vairāk ietaupītu, tādā veidā mēģinot sakārtot savus budžetus. Mēs jau kādu laiku esam uh, samazinājuši publiskās un privātās investīcijas Eiropā, un, uh, diemžēl, varbūt tā ir tāda. Uh, nevēlama blakne, uh, kas rodas par katru cenu mēģinot ievērot uh, Eh, stabilitātes un izaugsmas pakta noteikumus. Lai valdības eh, ar sajūsmu uztvērtu Junkera investīciju plānu, komisija teica, ka investīcijas, kas tiks ieguldītas šajā plānā, būs, eh, nebūs iekļauts stabilitātes un izaugsmas pakta noteikumos. Uh, Jāsaka, ka dalību valstis tādā veidā varētu arī būt vairāk mudinātas eh, investēt savā nacionālajā ekonomikā. Paldies! Paldies, Zanta kungs. Tagad būs otrā runātāja kārta. Zauras kungs no Spānijas parlamenta. Dargie kolēģi, tikai viena piezīme. Ja jūs vēlties celties kājās, tad, kad runājat, Tā mēs parasti parlamentā esam pieraduši darīt, un tad eh, jūs arī labāk var redzēt. Tā tad jūs, protams, varat palikt sēdēt savā vietā, bet tikpat labi varat celties kājās. Zauras kungs, nu tagad jums ir uh, tāda smaga izvēle. Lūdzu, jums vārds. Gracias, señor presidente. La, la... Paldies, priekšsēdētāji. Elastīgums, kas paredzēts stabilitātes izaugsmas paktā, ko izmanto jaunā komisija, manuprāt, tas ir solis pareizā virzienā, bet, protams, ir vēl vieta arī uzlabojumiem. Es domāju, ka šo elastīgumu varētu vēl padziļināt un uzlabot. Un tas ir trīs jau ļoti labi zināma iemesla dēļ. Atkārtošu tos vēlreiz šajā atklātajā un tiešajā diskusijā. Pirmais, mums ir jāsniedz stimuli, uh, lai Eiropas uh, valsts kapitāls tiktu aktīvāk izmantot šajā investīciju fondā. Piemēram, ir uh, projekti, kuriem ir mm, tāda pozitīva ietekme uz sabiedrību, tad būtu labāk izmantojama. Mums ir jāveicina šī uh, um, šis izdevīgums atbilstošā veidā, tad mēs runājam par ekonomikas uzlabošanu. Mums tas ir pirmais aspekts. Otrakārt, manuprāt, valstis, kurās pašlaik tiek uh, veikti kādi uzlabošanas pasākumi, viņas vajadzētu izslēgt no uh, vidējā termiņa elastīguma pasākumiem. Uh, ka šīs valstis veic strateģiskās investīcijas, viņas nevajadzētu iekļaut vidējā termiņa mērķos. Šī ideja varbūt nav īsti uh, saprātīga un pamatot no ekonomiskā viedokļa, jo valstīm, kuras veic savus uh, ekonomisku glābšanas pasākumus, viņiem ir jānodrošina ekonomiskā izaugsme. Kādēļ tad mēs nevēlamies iekļaut šīs valstis, ja runājam par elastīgumu attiecīgā uz vidējā termiņa mērķiem. Un treškārt, tiek zaudēta iespēja, izveidojot struktūrālās reformas. Jāpadomā, kuras no šīm uh, reformām ir būtiskākas vai nē. Galvenais šeit, ko paturēt prātā, ir ekonomiskā atgošanās. Paldies! Rosman kungs no Austrijas parlamenta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Investīciju programma, ko ir piedāvājis Junker kungs, ir ļoti ambicioza programma, lai veicinātu izaugsmu, darba vietu radīšanu un investīcijas. 21 miljārds eiro. Un to uh, ir um, paredzēts pareizināt ar 15, bet es domāju, ka diez vai šīs ambīcijas uh, tiks realizētas. Un uh, varbūt daži kritiski vārdi. Tas uh, investīcija plāns varētu sākt darboties apmēram no septembra, un ja mums ir jādarbojas pietiekam ātri, jāsaka, ka tas jau ir visai novēlots solis mēģinot radīt investīciju dzinuli, ieguldot valstu līdzekļus, nu tas izklausās ļoti skaisti, bet investoriem e, ir arī e, vēlme gūt peļņu, un viņi grib uzticēties e, valstīm, viņi grib būt droši, ka patiešām investīcijas neies zudumā. Diemžēl pagaidām šādu garantiju viņiem ir grūti sniegt. Es domāju, ka šāds investīciju plāns varbūt ir radījis nelielu pašpaļāvību, bet, nu, eiforijai nodoties būtu pāragri. Un, ja mēs runājam par šo New Deal, tas varbūt nav pietiekami eh, labs apzīmējums, ja mēs gribam kaut nedaudz tam pietuvoties tad ir nepieciešama investīciju programma, investīciju plāns, kas ir pelnījis šādu nosaukumu. Un ir jāinvestē atjaunīgos energoavotos, ir jāveido zaļa investīcija programma. Mēs te nevaram runāt par uh, atomreaktoru atbalstīšanu. Protams, ir jāizstrādā arī attiecīgi priekšnoteikumi, lai varētu radīt šādu zaļu investīciju plānu. Pirmām kārtām finanšu sektors ir jāregulē stingrāk. Kādēļ? Jo joprojām finanšu sektorā dominē investīcijas, tās netiek novirzītas uz reālo tautsēmniecību. Otrām kārtām. Uh, ir jāfinansē šis plāns vai nu pateicoties Eiropas centrālās bankas līdzekļiem vai eh, ņemot vērā ienākumu nodokli. Paldies, Lords Harisons no uh, Lordu palātas. Priekš, priekšsēdētā vakar Lordu palāta publicēja savu ziņojumu par pēc krīzes Eiropas Savienību finanšu regulatorais ietvers vai, un tad šis ziņojums ir pieejams. Nodaļa šajā ziņojumā ir veltīta arī izaugsmes darba kārtībai. Mūsu, pie mums vakar pievienojas Džonas, Džonas Kils, lai runātu par kapitāla tirgus savienību. Lordu palātā nākamdēļ notiks seminārs, kurā pievienosies Šeran Dauza un arī Jonatans, kurš mūs uzrunās. Bet mans pirmais jautājums ir veciem kolēģim Pieram Moskovičī par investīcijām um, Eiropā programmu, un vai šis 15 pret 1 uh, sadalījums, tātad uh, valsts uh, finansējums un privātais finansējums, vai tas ir uh, pamatot, un to es arī uzdodu uh, investīcijas bankas nu, <clears throat> viceprezidentam Moltereram. Jautājums ir, vai tiešām vienotais tirgus ir ātrākais tirgus pretim izaugsmai un jaunām darba vietām, jo ir arī ļoti daudz nacionālo parlamentu, kuri ir uh, uh, pretā šāda vienotā tirgus izveida, un uh, manas valdība ir viens tam piemērs. Un mums pievienojas arī ar Tvī kungs, varbūt varētu palūkt kādus komentārus par uh, šo programmu 2014. gadam līdz 2020. gadam, vai tiks mainīts, varbūt ne tik daudz eh, pieejamās naudas apjoms, bet varbūt tiks nedaudz mainīts šīs naudas plūsmas virziens, lai nodrošinātu izaugsmi. Uh, eh, Šērana uh, eh, Balzas vārdā un Mišels Barņērs ir uh, bijušais komisārs, un arī šajā uh, ziņojumā mēs slavējam arī bieži Hermanu Rompuju. Labi paveikts darbs. Tas tiks ierakstīts vēsturiskajā Eiropas parlamenta grāmatā. Es neesmu nekad dzirdējis nevienu apvienotās karalistas pārstāvu, kas būtu tik jauki par mums izteicies. Paldies jums par to. Tagad Ferēras kundze no Eiropas parlamenta. Obrigada, Sr. Presidente. Um, Eu gostava de saudar a komisija. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos uzteikt uh, komisiju, Eiropas komisiju par uh, šo iniciatīvu veidot investīciju fondu. Tas nozīmē, ka uh, tiek atzīta nepieciešamība pēc jaunas dinamikas Eiropas Savienībā. Uh, un ir saprotams, ka ekonomikā ir nepieciešams skābeklis, citādi tā nespēja darboties. Bet man ir viens jautājums, uz kur vēlētos saņemt atbildi. Galvenie restruktūrēšanas pasākumi stabilitātes un izaugsmes pakta ietvaros tika veikti uz publisko uh, investīciju rēķinu. Mans kolēģis par to nesen runāja. Tika pārtraukts publiskās investīcijas, it īpaši tajās valstīs, kuru ekonomika atradās vissliktākajā stāvoklī, kur bija pārliecīgs budžeta deficīts. Un tagad ir trīs elementi, kas apgrūtina piekļuvi šim jaunajam mehānismam. Pirmkārt ir makroekonomiskie nosacījumi. Uh, draudi samazināt struktūru fonda finansējumu, ja netiek ievērots stabilitātes pakts. Otrkārt, kolēģi Pedro Sauras pieminētais uh, elements par elastības noteikumiem. Es paskaidrošu, jūs nevēlaties, lai šī elastība tiktu attiecināta uz valstīm, kurās ir pakļautas pārlieka budžets deficīta samazināšanas procedūrai un treškārt nav nekas paredzēts par sektoru riska garantijām saistībā ar katru konkrēto valsti. Līdz ar to nav nodrošināti vienlīdzīgi nosacījumi visām valstīm. Ir atsevišķi, eh, tāds nozīmē, ka šiem projektiem ir vienāds sektorālais risks, bet atšķirīgs valst, ar valsti saistītais risks, un šāda pieeja var padziļināt atšķirības starp dalību valstīm. Paldies! Ferēras kundze, un tagad vārds uh, Moskavičī kungam. Pateicos uh, uh, deputātiem, kur uzstājās, un es uh, um, atbildēšu uz šiem jautājumiem. Tātad, pirmkārt, šis uh, investīciju fonds tiek veidots, jo ir konstatēts, ka trūkst Eiropas Savienībā investīciju. Ja salīdzinām situāciju pirms krīzes 2008. gadā un tagad, tad uh, mēs konstatējam, ka šīs investīcijas ir uh, samazinājušās. Un līdz ar to pastāv risks, ka mēs varam zaudēt savu uh, vietu, esot uh, līdztekus ASV kā vadošā ekonomika, un mēs zaudēsim savas pozīcijas, jo Ķīna attīstās, citas valsts attīstās, un tas ietekmēs gan mūsu uzņēmumus, gan darba vietas, un tādēļ vajadzēja steidzami rīkoties un likvidēt šo investīciju deficītu, un šis plāns ir ieguldījums, apņēmīgs ieguldījums, bet ar to vēl nepietiek, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, to arī Junker kungs ir norādījis cerams, ka šis uh, plāns darbosies. Un šeit es nesaskanu nekādas uh, pretrunas starp šo plānu un to, kas tiek darīts, lai atbalstītu iekšējā tirgus um, attīstību un um, uzņēmēju darbību Un vienmēr šeit ir trīs pilāri. Pirmkārt, budžeta konsolidācija, kas ir, eh, ir absolūti nepieciešams turpināt samazināt eh, deficīts, pat ja mums ir nedaudz eh, tagad jauna, elastīgāka interpretācija šajā jautājumā. Otrais pilārs ir struktūra fondi. Mēs no tiem neatteiksimies nu, mums ir pašiem savi noteikumi saskaņā ar stabilitātes un ah, paktu, bet mums šie fondi ir nepieciešami ekonomikas attīstībai, un jūs arī uh, saprotat, kā runājot par uzņēmēju darbību mūsu komisija, tāpat kā iepriekšējā apzinās, uh, kur tiek radītas vērtības, kur rodas darba vietas, un uh, Mēs neatbalstām administratīvu birokratizētu ekonomiku, mēs iestājāmies par tirgus ekonomiku, bet regulētu tirgus ekonomiku. Un tas nozīmē, ka tiek izmantoti gan publiskie, gan privātie instrumenti, lai atbalstītu investīcijas, un to mēs arī darām. Nākamā lieta tika pieminēta uh, elastība un instrumentiem, kas ir valstu rīcībā, lai stimulētu investīcijas. Gribu teikt, ka 13. janvāra paziņojumā komisija ir uh, radījusi iespējas stimulēt investīcijas. Ja kāda valsts, piemēram, vēlas ieguldīt uh, šajā Eiropas uh, strateģisku investīciju fondā, tas nozīmē, ka tiktu palielināts arī šī fonda kapitāls, tad šie ieguldījumi netiks ierēķināti deficītā vai parādos un tas attiecas arī uz valstīm, kurām ir pārliecīgs budžeta deficīts uh, saskaņā ar uh, stabilitātes paktu. Tālāk arī līdzfinansējums tik, netiks iekļauts deficīta aprēķinos jo mēs nevēlamies nevienu atturēt no investīcijām ar pārāk stingrām uh, publiskā deficīta prasībām. Un gluži pretēji mēs vēlamies stimulēt šādas investīcijas. Un to es saku Nacionālo parlamentu deputātiem. Tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt Eiropas Savienību kopā ar Eiropas Investīciju banku un kopā ar dalību valstīm un to rīcībā esošiem finanšu instrumentiem. Uh, nodrošināt šīs investīcijas. Un treškārt, šīs plāns ir uh, vērienīgs plāns, uh, lai stimulētu investīcijas, bet mērķētas investīcijas. To es atkārtoju vēlreiz. Mēs nefinansēsim jebkuras investīcijas. Un uh, neizmantosim arī vienkārši tikai e, tādu rentabilitātes kritēriju vienu pašu. Ir jādomā arī par solidaritāti. Bet vissvarīgākais ir kvalitatīvas investīcijas. Un tas nozīmē, ka mēs arī no otras puses nevēlamies finansēt tādas investīcijas, kuras būs iespējams finansēt arī ar citiem līdzekļiem. Mēs atbalstīsim tādus e, projektus, kas ir ekonomiski ienesīgi, bet kam ir grūti rast finansējumu uh, tirgū. Un uh, tādēļ mēs izmantosim arī svirus efektu, varbūt Eiropas investīcija bankas uh, uh, pārstāvis varēs precizēt šo jautājumu. Tātad, kāds ir Eiropas investīcija bankas mērķis? Šai bankai ir reitings 3A, AAA. Un uh, mēs jau savulaik ECOFIN komitejā, kad es biju Francijas uh, Uh, finanšu ministrs, mēs runājam ar vācu kolēģi par šiem jautājumiem, kā iesaistīt EIB šajās investīcijās, un mēs varam dot papildu garantijas, lai banka varētu uzņemties šo risku, un es uzticos bankai, tā jau ir apliecinājusi, ka tā var nodrošināt 15-20 kārtīgas investīcijas, izmantot, uh, izmantojot garantijas, tātad vispirms 63 miljārdi eiro investīcijas tiek nodrošināts, un pēc tam šīs investīcija apjoms sasniedz 315 miljārdus. Manuprāt, tas ir pilnīgi reāli, tas ir iespējams. Un līdz ar to Eiropas Savienība, tās dažādas komponentes, investīcijas, Eiropas Savienības dalību valsts iesaistās un, un investīcija bankas. I can continue. I can continue here. Varu turpināt un atbildēt uz jautājumiem par, par reizinātājiem, balstoties uz mūsu pieredzi, palielinot kapitālu, tātad 10 miljardi sākot no 2013. gada. Tolaik mēs sagaidījām un arī apsolījām, ka tas varētu veicināt investīcijas palielināt par 180 miljardiem. Un es nezinu, kādi precīzi ir dati šī gada beigās, bet varbūt tad šis reizinātājs ir vismaz viens pret 18. Un tas arī ir šis drošais pamats, kādēļ mēs izvēlējamies šo proporciju 1 pret 15, tā lai būtu droši. Bet kā jau tika norādīts, tā galvenais jautājums ir tāds, ka fonds tiek izveidots tādā veidā, lai tas ir elastīgs un lai privātie investori varētu to pared, uh, būt droši par to, ja mums ir jāpiesaista privātie investā, investori. Lai tiktu sniegtas garantijas, ka var tikt sniegti kredīti, nodrošinot 3A reitingu un tajā pašā laikā attīstot finanšu instrumentus, uh, kas varētu piesaistīt privātos investorus, un tā arī mēs nonācām pie šīs proporcijas 1 pret 15. Ir, tas arī ir tas paskaidrojums, kā mēs pie tās nonācām. Otrakārt, ja runājam par projektiem, protams, mēs kā EIB izvēlēsimies šo projektu balstoties uz apsvērumiem, vai šie ir droši projekti, vai tie ir ekonomiski un vidēji droši projekti. Šis ir mūsu piedāvāts kredīts, un tieši tādēļ ir jānodrošina, ka projekts spēs gūt ieņēmums, kas spēs piesaistīt privātos investorus. Trešais. Kur dalību valstis varētu investēt. Atklāt sakot, es gaidu dalību valstu iesaisti divos līmeņos. Viens, ja iespējams, projektu līmenī, un otrkārt nacionālo investīciju platformu līmenī. Šeit dalībvalsts var ieviest tādus individuāli piemērots pasākums sadarbojoties ar nacionālajiem investīciju baikām, bankām, līdzīgi kā mums piemēram notiek veiksmīga sadarbība ar Vāciju un Vācijas banku. Tātad, kas notiek ar investīcijiem, ja tas nenotiek no tā vispārējā līmenī, bet eh, to var labāk darīt no nacionāla investīciju platforma līmeņa. Runājam par kohēziju, skaidra atbilda. Junkera stratēģija ir sagatavota, lai atbalstītu kohēzijas politiku. Mēs varam uzlabot savu konsultatīvo kapacitāti ar dažādām iestādēm kohēzijas jomās, un mēs esam paplašinājuši uh, to aptvērumu ne tikai tā saucamajām jaunajām dalībvalstīm, ir atvērtība visās kohēzijas jomās. Ja domājam par ilgtermiņa perspektīvu, tad finanšu instrumenti ir tie, kas piesaista šo absorpcijas kapacitāti no uh, fondiem. Kā jau norādīta, tā ir šī paradigmas maiņa. Un jā, mēs sagaidām parlamenta lēmumu, mēs gaidām, kad stāsies spēkā Junkera fonds šī gada septembrī. Uh, bet jums ir taisnība, norādot uz steidzamību. Un tieši tādēļ EIB ir gatava laikā līdz septembrim de facto darboties, pieņemot, darbojoties uz šo pieņēmumu, ko sākot no septembra būs pieejamas garantijas. Tā to esam iedomājušies. Un pēdējais komentārs. Uh, Lūdzu, neapspriediet šo Junker institīvu kā vienu, vienu atsevišķu pasākumu. Tā ir tikai daļa plašākai stratēģijai. Stratēģija, kas aptver gan struktūrālās reformas, vienotā tirgus integrāciju un, protams, arī strateģisko investīciju fonda izveidi. Un tad, daudz uzmanības tiek vērstas, lai novērstu kādus šķērsus un barjeras investīcijai. Mēs notiek plaša sadarbība komisijā, mēs ar viņiem cieši sadarbojamies un būsim interesēti arī sadarbībā ar parlamentu un runāt ar parlamentu par likumdošanas priekšlikumu. Jo tajā parādās jautājumi, kas mums ir svarīgi, piemēram, par garantīku kvalitāti. Tas ir galvenais elements, kas nodrošina 3A reitingu. Uh, piemēram, par tie šādi jautājumi, ko vēlamies apspriest gan ar komisiju, gan ar parlamentu, lai nonāktu pie labākā iespējamā risinājuma pēc iespējas ātrāk. Thank you, Mr. Paldies. Paldies, Maltrēra kungs. Un, un mēs turpināsim uzklausot komentārus. Ar tā kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos uh, pateikties Lordam Harisonam, kurš ir visproeiropeiskākais britu deputāts. Tas, ka viņš ir mūsu vidū, uh, liecina par to, cik šīs 13. pānta konference ir atvērta un viesmīlīga, jo apvienotā karaliste nav parakstījuši šo fiskālo līgumu. Es pateicos Lordam Harrisonam par viņa teikto eiropeisko runu. Tagad atbildot uz jautājumiem par, pirmkārt, par stabilitātes un izaugsmes paktu. Protams, uh, mēs uh, nedarā, nenošķirām pietiekami investīciju izdevumus un funkcionēšanas izdevumus. Un tādēļ mēs uh, drīzāk uh, priekšrok dodam dekonsolidācijai un kredīt uh, sabiedrības dekonsolidē uh, valsts finanses. Es domāju, ka mums uh, šī pieeja būtu jāpārskata. Un tālāk par lēmumu pieņemšanu un manis teikto kontrolē Roberto Galtieri, kurš vada ekonomikas un monetāro lietu komiteju. Es gribu teikt, ka mēs pēc iespējas ātri izvērtēsim juridisko pamatu, jo tiešām ir jārīkojas steidzami. Uh, Un mums jāapzinās, ka pārāk bieži pasaulē, kura strauji attīstās, ka tad, kad ir jāpieņem lēmumi Eiropā, mēs esam ļoti inerti. Un līdz ar to mēs arī ciešam no tā, un mūsu pasākumi nav pietiekami efektīvi. Tādēļ mēs šo jautājumu izvērtēsim pēc iespējas ātri un mēs dosim uh, komisijai visus juridiskos instrumentus, kas nepieciešami, lai šis fonds varētu sākt reāli darboties. Un vēl es gribu norādīt, ka panākumi ir cieši saistīti ar valstu īstenotajām struktūrālām reformām jo es šaubos par to, vai Junker plāns būs reāli efektīvs tajās valstīs, kur nebūs īstenot struktūrālās reformas. Protams, mazo un vidējo uzņēmumu uh, liels skaits uh, piedzīvo problēmas attiecībā uz savu finansējumu nodrošinājumu, bet uh, tomēr uh, citi uzņēmumi rod finansējumu, ja ir veidoti labvēlīgi apstākļi, un tādēļ ir jā. Ja veic šīs struktūrālās reformas, lai celtu uzņēmumu konkurētspēju. Un esmu pārliecināts, ka tad mēs gūsim uh, pozitīvs rezultāts. Mums ir nepieciešama konkurētspēja, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un samazinātu bezdarbu. Paldies! Paldies, Artoā kungs, un tagad turpināsim viedokļu apmaiņu. Es aicinu jūs nepārsniegt divas minūtes, kad jūs uzstājaties. Mums trīs Nacionālā parlamenta deputāti ir uh, pieteikušies uzstāties, un pēc tam uh, uzstāsies viens Eiropas parlamenta deputāts, un pēc tam atkal uh, trīs Nacionālā parlamentu deputāti. Un tagad Gerērī kungs no Itālijas. Much, Paldies, priekšsēdētāji. Es Piekrītu runātājiem, ka ir jāuzsāk un jākonsolidē spēcīga izaugsme Eiropā. Tādēļ vidēja un ilgtermiņa investīcijas gan publiskas, gan privātas, dažādāk, visdažādākajās nozarēs ir ārkārtīgi svarīgas, un tās varētu veicināt jaunus izaugsmes avots gan no pieprasījuma, gan piedāvājuma puses. Un tad jautājums par vidēja termiņa investīcijām nav tikai tāda tāds pagaidu instruments. To vajadzētu uzskatīt kā stratēģisku Eiropas un Eirozonas nākotnē. Tomēr ir specifiski nosacījumi, lai sagatavotu šādu šim jaunajam investīciju pasākumam. Nu, un es tad minēšu divus aspektus. Investīciju plānam ir jābūt uh, pietiekami lielam, lai nodrošinātu spēcīgu ekonomisko ietekmi. Mēs zinām, ka investīciju līmenis Eiropā tiek lēsts 150 līdz 300 miljārdu eiro apjomā katru gadu, tas kopš krīzes. Tas ir krietni lielāks plāns nekā pašlaik tiek piedāvāts, un zinām, ka visoptimistiskākā scenārija gadījumā runa varētu būt par 105 miljardiem gadā. Un tad mans jautājums ir šāds. Tas ir ļoti uh, gudrs investīcija plāns no finansiālā viedokļa, bet no ekonomiskā viedokļa pastāv ļoti augsts risks, ka uh, tad pašas, pašreizējā formā tas ne, nedarbosies kā ekonomikas stimulētājs. Un es arī piekrītu, ka tehniskā kontrola ir ļoti svarīga, ka ir jāizvērtē investīcijas arī tehniskā līmenī, bet lai nodrošinot to, ka mums ir efektīvs plāns, mums ir nepieciešama vispārēja ekonomiska politiska stratēģija, un šajā stratēģijā es īsti neredzu, kā salāgot investīciju plānu un citus plānus Eiropas līmenī. Šie mērķi ir jāatlas arī politiska ekonomiskā līmenī. Tehniskajai uzraudzībai, kontrolai vajadzētu būt vienai no uh, šīm kontrolēm, ne vienīgajai. Un tad Citādāk arī sasniegtie rezultāti būs ļoti pieticīgi. Paldies! Gracias. Eh. Paldies. Nākamā runātāja ir Oroa kundze no Francijas Nacionālās asamblejas. Un pēc tam runās Vietrijas pārstāv. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī no savas puses vēlos pateikties par to, ka ir organizēta šī sanāksme, lai apspriestos par investīciju projektiem Eiropā. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi domājot par pilsoņu uzticības atzinumu un, kā to norādīja Šulca kungs, nepietiek tikai ar ekonomiskiem kritērijiem tādiem kā IKP, ir jādomā arī par vides un sociāliem kritērijiem. Francijas asamblēja ir šādu dokumentu pieņēmusi pirmajā lasījumā lai cīnītos pret nabadzību Eiropā. Jāsaka, mums ir jādomā par šiem jautājumiem. Situācija ir satraucoša un šie kriteriji jāņem vērā. Un tādēļ mums vajadzētu no jauna pārdomāt jautājumus par minimālo integrācijas līmeni katrā dalībvalstī. Ir nepieciešams nodrošināt minā, minimālās sociālās garantijas e, un nevar eh, cerēt, ka šis Junkera plāns visu atrisinās Eiropā. Un tagad atgriežoties pie Junkera plāna, projektu atlases kritēriji, es pateicos komisāru kungam par precizējumiem, tomēr šie kritēriji nenodrošina pietiekamu skaidrību un vienkāršību, lai mēs varētu ticēt šim sviras efektam. Stratēģi runājot par investīciju stratēģiju, ir, protams, precīzi punkti, bet jautājums, kā tiks īstenota kontrola, tā skaitā demokrātiskā kontrola. Junker kungs teica vakar, ka ir nepieciešama Eiropas valdība un ir jāīsteno arī demokrātiskās kontrolas stiprināšana, ko īsteno parlamenti, bet nekas vēl nav īsti skaidrs. Un runājot par līdzfinansējumu, arī nav uh, pietiekami skaidri vēl pateikts, ko valstis varēs darīt, ko nevarēs darīt, kādas normas būs paredzētas attiecībā uz stabilitātes pakta korektīvo sadaļu. Paldies! Next, uh, Mr. Nākamais Čāstram kungs un Alivie kungs gatavojoties. Lielas paldies! Vēlētos piekrist tiem runātājiem, kuri koncentrējās uz inovatoriem Eiropā. Jo viņi jau ir tie, kuri sagatavo, piedāvā investīcijas, kuri rada jaunas darba vietas. Mums ir um, jāpadara drošāka un vienkāršāka vide, lai cilvēki būtu investori Eiropā. Bet no, no politiskā viedokļa ir viegli redzēt, kurš būtu šis labākais risinājums, jo īpaši runājam par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mums ir jāvienkāršo nodokļu sistēmu. Daudzās Eiropas a, Savienības valstīs šīs nodokļu sloks ir pārāk liels un sarežģīts. Mums ir jāatvieglo šis sloks, jo ļoti daudzi uzņēmēji Eiropā a, konstatē, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīti, ja pat neiespējami uh, uzsākt jaunu biznesu. Mums jādomā par arī jaunu darba vietu radīšanu. Tas jau vienmēr kautē, kaitē ekonomikai, ja tiek izmantot uz subsīdijas vecu darba vietu o, uzturēšanai. Darba vietās, ja tiek uzturēts darba vietas, kurām nav nekādas nākotnes. Mums jādomā par nākotni. E, runātā izteicās par um, investīciju plānu un to, kā tas varētu ietekmēt uzņēmumus. Es domāju, ka šī ir vieta, kur Eiropas komisija un Eiropas parlaments varētu būt izcīnējis spēks. Paldies, nākamais Alī kungs un pēc tam Cekas Cekas kundze. Alī kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc vairāku gadu kavēšanās tagad, pateicoties Junkara kunga darbam, varam Uh, sagaidīt tādu patiesu investīciju plānu, kur lielā mērā finansēs privātais sektors. Tas, protams, nav pietiekami, lai tad kompensētu visas trūkstošās publiskās un privātās investīcijas. Mums ir jādomā, kā lai mēs nodrošinām resursus dalībvalstīm, kuras ir sarežģītās finanšu situācijā. Un tad pagaidām šis 60 miljardu apjoms obligāciju jomā Mums ir jādomā arī par to, lai piesaistītu galvenos Eiropas Savienības tirzniecības partnerus. Es domāju, tas būtu, te būtu papildus stimuli izaugsmas veicināšanai Eiropā. Bet, ja tomēr atgriežamies pie investīciju plāna, gribētu, lai tiktu precizēti zināmi aspekti. Kā jau zinām, tad jādomā par to, kā finansēt projekts reālā ekonomikā. Tas arī nepieciešams, lai finansētu tādus dzīvotspējīgus projektus, kuris sniegs patiesu pievienoto vērtību Eiropas sociālā tirgus ekonomikai. Ir jāveicina publiskās un privātās investīcijas, kas novestu pie jaunu darba vietu radīšanas Eiropā. Tagad mēs visi piekrītam šim galvenajam mērķim, bet rodas jautājumi. Tas tieši attiecās uz projektu izvēli un to, ka šī procesa uh, pamatprincipi kā lai tie nodrošina potenciālu attīstību nākotnē. Ir um, dažādi projekti. Tātad ir pieejami dažādi veidi atbalstiem, gan atbalsts gan liela mēroga ap, ap, projektu atbalsts, gan arī atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu projektiem. Tomēr, manuprāt, ir jādara visas iespējamais, lai uh, Nebūtu tā, ka kāda no dalībvalstīm paliktu ārpus investīciju plāna darbības jomas. Ideālā gadījumā tiktu aptvērti uh, visāda izmēra projekti. Priekšsēdētājs lūdzu beigt. Un mans jautājums ir tāds, vai ir kādas provizoriskas aplēses un kādi ir paredzamie rezultāti, lai palielinātu darba vietu skaitu projektu īstenošanas laikā. Manuprāt, šie ir ļoti svarīgi jautājumi, un es domāju, ka atbildēm vajadzētu parādīt, kādi ir mūsu precīzie mērķi un kā tos sasniegt mūsu gadu laikā. Paldies! Paldies! Nākamā Kuzekas Čekšeks kundze. Un nākamais runātājs. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Pēc tam, kad Slovēnija um, nodibināja savu ekonomisko finansiālo stabilitāti, mēs konstatējam, cik ļoti svarīgs ir efektīvs Eiropas finansējuma izmantošanas aspekts. Mēs veicām fiskālo konsolidāciju, un tieši tādēļ arī Slovenijas republika gribētu izteikt atbalstu investīciju plānam, jo īpaši mums ir jādomā par Eiropas stratēģiju un jādomā par to, kur visi šie pasākumi un struktūrālās reformas Eiropā mūs novedīs. Mums ir jādomā par to, kā varam apvienot visus pieejamos pasākumus un jāvirz tie pretī vienam mērķim. Viena no pozitīvajām pusē, ka, pusēm šajā plānā ir tas, ka runa tikai par finansiāliem līdzekļiem, bet arī par tehniskākiem pasākumiem. Runājot par šiem konsultīvajiem centriem, ir žēl, ka vēl nav noteikto struktūra un finansējuma avoti, jo mums jau pastāv paralēls struktūras mūsu valstīm, mēs nevēlamies, lai darbs dublētos. Ja vēlamies izveidot šādas jaunas konsultīvas struktūras, tad mums ir tomēr jāuzsver arī Nacionālo attīstības banku loma un jāuzsver arī citi aspekti, kas līdz šim ir darbojušies veiksmīgi nacionālā līmenī. Jāsaka, ka kritēriji šo projektu apstiprināšanai, šie kritēriji nedrīkst būt diskriminējoši attiecībā pret mazākām dalību valstīm. Tiem arī nevajadzētu būt paralizējošiem attiecībā uz tādām valstīm, kur primārie finanšu instrumenti vēl nav atbilstoši attīstīti. Gribētu atbalstīt arī to, ka pasākumi ir jāizmanto uh, līdztekus jau esošajiem un pieejamiem instrumentiem. Gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka nacionālais pienesums. Es domāju, ka mums vajadzētu apsvērt arī līdzfinansējumu nacionālā līmenī. Paldies! Labadiena, ponios ir ponai, labadiena. Kēlera kungs lūdzu. Mokyklos laikų yra toksai. Paldies, priekšsēdētāji. Ja no skolas laikiem atceramies, no fizikas stundām atceramies, enerģijas likums, enerģija jau nekur nepazūd, enerģija tikai maina savu formu. To pašu varētu attiecināt arī uz ekonomiku. Tas nozīmē, ka nauda un īpašumi jau nekur nepazūd, tie gluži vienkārši maina savus īpašniekus. Vakar tika minēts, ka viens procents no pasaules bagātākajiem cilvēkiem, ka viņi kļūst aizvien bagātāki. Un investīcija plāns, ko eh, piedāvājas Junker kungs, paredz, ka 5 miljardi nāks no EIB, 60 miljārdi no Eiropas budžeta un, jā, un ir ļoti interesanti arī doma par privātā finansējuma piesaistīšanu, jo īpaši tad, ja tas attiecīgi palielinās Eiropas fondus. Bet mm, galvenajiem mērķiem vajadzētu būt šādiem. Tiem nevajadzētu negatīvi ietekmēt Eiropas Savienības budžeta mērķus, Eiropas 2020 mērķus, eh, horizonta programmas mērķus. Un otra lieta, par ko mums jādomā, ir mēr mērķēti, mērķiecīgi tēriņi un izdevumi. Jāpaturprātā tas, ka ne tikai 1% no pasaules bagātākajiem cilvēkiem sagaida šo finansējumu, bet arī 99% atlikušo cilvēku. Tad patiesais jautājums ir, kā šie, šis finansējums tiks sadalīts. Ja seuraavaksi madam Keller. Ja... Paldies, un tagad Kellers kundze. Un Safhauser kungs var gatavoties. Un pēc tam. Uh, panels sniegs savas atbildes, un tad turpināsim ar nākamo raundu. Kēlers kundze. Prezident. Priekšsēdētāja kungs, es esmu Fabiena Kēlere no Francijas senāta. Bet es esmu no Strasbūras, no Eiropas parlamenta darba vietas un uzstājos šeit plenārsēžu zālē Briselē. Mēs visi apsveicam Junkera plānu, kura mērķis ir stimulēt publiskās un privātās investīcijas. Daudzas, daudz kolēģi jau teica, ka tas ir solis pareizā virzienā, lai uh, veicinātu nodarbinātību, lai eh, radītu jaunas cerības Eiropas jauniešiem. Bet tomēr ir vēl punkti, kas ir jāprecizē. Šis eh, precizētais sviras efekts, reizinātājs 15. Tas būtu jāpierāda ar dokumentiem, ka tā tas tiešām notiks, un es vēršos pie EIB priek pārstāvi sakot, ka viena lieta ir banka, kurā ir pašu resursi un kas nodrošina šādu sviras efektu, un otra lieta ir atbalstīt projektu īstenošanu, nodrošināt šādu pašu sviras efektu 15. Mēs arī īsti nezinām, kā šis finansējums tiks nodrošināts. Ir paredzēts, ka dalību valstu ieguldījumi netiks ņemti vērā aprēķino deficītu. Jautājums, kā konkrēti tas darbosies? Trešais jautājums kā būs ar projektiem, kas būs novatoriski, bet ar mazāku sviras efektu, piemēram, zinātnes jomā vai arī Eh, zinātne tiek uzskatīta par šādu nozāri, kur investīcijas tiks veikts. Un eh, visbeidzot, kā eh, tiks izraudzīti šie projekti, kāda loma būs dalība valstīm, kāda loma būs Eiropas strateģisko investīciju fondam, kāda būs tā pārvaldība. Un kā kolēģe Ferreira jau jautājas, arī gribētu jautāt, kāda riska analīze uh, tiks veikta attiecībā uz tām valstīm, kam, kas visvairāk skartas uh, krīzē, varbūt šeit šis risks būs lielāks. Paldies, Šofhauser kungam vārds. Paldies! Uh, es arī esmu no Strasbūras, kolēģi. Godātie kolēģi, diemžēl man uh, bail, ka šī investīcija un izaugsmas programma nedarbosies, un ir daudz iemeslu tā uzskatīt. Ja mēs vēlamies izkļūt no recesijas un eiro krīzes, tad mums būtu vajadzēja pirmkārt investēt tajās valstīs, kur pastāv struktūrāls deficīts. Bet domājot par investīcijām šajās valstīs, tas ir ļoti būtiski, jo pretējā gadījumā mēs uh, Uh, sav, pagūs, nogūsim līdzsvaru tikai nodrošinot uh, deflāciju un beigās eirozonas izušanu. Bet, uh, lai šādas investīcijas veiktu, šādas projekts attai, attīstītu, tie ir jāsagatavo, nekas pats no sevis nenotiks. Otrkārt, ir nepieciešams uh, Uh, finansējums nevis, lai nodrošinātu šo svīras efektu, bet lai būtu reāls finansējums, uh, lai veiktu kvalitatīvu atvieglošanu, lai radītu jaunus uh, finanšu līdzekļus un nevis vienkārši ņemtu kredītus, bet lai šos jaunos līdzekļus investētu rentablos projektos un uh, ar Monti, Bassini un uh, Francijas uh, krāja, kas eh, šos projektus bija izstrādājusi savulaik, bet jūs no tā tagad atsakāties, viss tiek atmests malā. Un es tiešām nesaprotu, kā jūs nodrošināsiet šo sviras efektu, investējot eh, de, valstīs, kur ir struktūrāls deficīts, kā jūs radīsiet šos projektus un kā jūs uh, nodrošināsiet ekonomikas attīstību. Problēma jau nav saistīta ar uzticību vai regulējumu. Problēma ir saistīta ar investīcijām uh, struktūrāli deficitārās valstīs. Jūs neatbildat uz šo jautājumu un tirgus uh, vienkārši jums neklausīs. Paldies, tagad uzklausīsim pāneļa atbildes un sāksim Maltarēru kungu, kuram pēc dažām minūtēm jādodas prom, un tad dosim vārdu komisāram Moskavičī un pēc tam Artu Ākungam. Lūdzu. Thank you, thank you, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmām kārtām par apjomu. Tikai viena norāde. Kopīgi ar komisiju mēs lūdzām dalībvalsts izvērtēt iespējamo potenciālu šī slavenā projektu liste, jeb saraksts, tātad 1,35 miljārdi, un mēs kā eksperti mēģinājām saliekot galvas kopā apzināties, ko tad varētu īstenot tuvāko piecu gadu laikā. 500 miljārdi. Tātad 315 miljārdi nemaz nav uh, tik tālu no dalību valstu aplēsēm tālāk. Tā ir tikai daļa no investīcijām, jo EIB turpinās arī uh, savas uh, līdzšinējās aktivitātes un valstu investīcijas joprojām ir galvenais, uh, galvenais uh, ekonomisko aktivitāšu dzinulis Eiropā. Mums ir jāizmanto gūtā pieredze, un es jūs lūgtu nošķirt kādi sektori varēs kvalificēties eh, projektu finansēšanai - energoefektivitāte, transports, infrastruktūra un kādi eh, projekti tiks atlasīti, jo eh, sektorālā atbilstība atšķiras no projektu izvēles. Privātie investori ieguldīs līdzekļus uh, ja viss tiks darīts pietiekam nopietni, ja šo darbu teiks profesionāļi. Tādas kapacitātes piedāvā Eiropas Investīcija banka. Projektiem jābūt solīdiem, tehniski labi izpildītiem un ticamiem. Es domāju, ka ir jāveic šī nošķirtne. Tālāk ir trīs pīlāri un ņemiet tos visus vērā. Pirmām kārtām MVU kas iekļaus uh, kapitālu, sākot ar uzņēmumu dibināšanu, mikrofinansējumu, inovāciju, finansējumu, kā arī lielo uzņēmumu finansējumu, ko finansīs EIB. Tālāk inovācijas pašas par sevi mēs varam šeit uzņemties lielāku risku, jo ir garantijas un tā mēs varam virzīt papildus inovācijas. Uh, infrastruktūra, eh, tās ir arī IKT un sociālā infrastruktūra, nekā, ne tikai infrastruktūra klasiskā izpratnē. Tālāk, eh, trešais pīlārs, šī konsultatīvā struktūra, mēs izmantosim jau tā saukto Jaspers, kas ir pazīstama konsultācijas struktūra, bet komisijai vajadzētu paplašināt kapacitāti un aptvērumu Jo runājot par finanšu instrumentiem, dalību valstīs ir atšķirīgas vēlmes un nepieciešamības. Ja runājam par reizinātāju, tas ir pieņēmums, kas ir balstīts uz mūsu pieredzi, uz uh, tādām visai senām tradīcijām. Mēs varam par to diskutēt detalizēti un runāšu ļoti skaidru valodu. Tas ir atkarīgs no likumdošanas. Uh, jo garantiju kvalitāte ir ļoti svarīga Eiropas investīcija bankai, un tas ir arī ļoti atkarīgs no projektu kvalitātes, jo tad mēs varam piesaistīt privātos investors. Nu, tas ir svarīgākais, kas mums šeit jāņem vērā. Un EIB reģionālā klātbūtne. Kādas ir eh, piecas eh, valstis - Itālija, Spānija, Francija, Polija un Vācija, kur EIB īsteno visvairāk aktivitāšu. Un mēs esam tāpat eh, aktīvi arī programmu valstīs. Pēdējā piezīme. Mums visiem nāks par labu tas, ja mēs to aplūkosim kā vienu mozaīkas gabalu lielākā ainā. Kapitāla tirgus iniciatīva ir neatņemama šīs stratēģijas sastāvdaļa. Piesaistot kapitāla tirgus Eiropā, mēs piesaistām arī šo iniciatīvu, un tas viss ir jāplūko kopskatā. Dargie kolēģi, Eiropas parlamenta deputāti, Nacionālo parlamenta deputāti, es jau teicu, Eiropas investīcija banka ir gatava kalpot uh, saviem galveniem uzdevumiem, uh, lai uh, tiktu izveidots arī pietiekam labs tehniskais un likumdošanas pīlārs. Mums ir nepieciešama palīdzība no valstīm, no privātajiem investoriem. Uh, Mēs esam atlasījuši, mēs vēlamies, lai būtu atlasīti vislabākie, visveiksmīgākie projekti, kas pēc tam tiktu īstenot. Paldies! Paldies Mauterera kungam! pēc tam. Um, tagad Moskavīci kungs, lūdzu, Pjēra. De... Uh, uh, bankas viceprezidents Mauterer kungs atbildēja uz uh, galvenajiem jautājumiem, kas tika uzdoti mums abiem. Nu, es gribu uh, veikt tādu rezumējumu. Uh, pastāv bāžas par to, ka šo investīciju nepietiks, pastāv šādas šaubas par Junkera plānu. Patiesībā viss, kas ir jauns un uh, drosmīgs, var radīt šādus jautājumus. Bet es gribu teikt, ka veidojot šo investīciju fondu kopā ar EIB, mēs ņemām vērā to, kāda ir publisko finanšu situācija dalību valstīs un Eiropas Savienībā. Un ar šiem noteikumiem mēs veicām aprēķinus un mēs uzskatām, ka šis plāns ir reāls. Tas ir īstenojams. Un uh, šis uh, uh, sviras efekts darbosies un mēs izveidosim tādu pārvaldības mehānismu, kas to nodrošinās. Un ličinējā EIB pieredze mūs iedrošina. Un, protams, Eiropas parlamentam un nacionāliem parlamentiem būs jāspēlē svarīga loma. Uh, Tālāk esmu, es apzinos, ka ir Eiropas Savienībā nepieciešams lielāks investīciju apjoms nekā 315 miljārdi, bet mēs jau runājam par īsu periodu. Šīs fonds uh, sāks darboties septembrī. Nu, tā, tie, pa, tie būs nepilni divi gadi, kuru laikā tiks investēti šie 315 miljārdi, un es ceru, ka šo apjomu mēs pārsniegsim. Un es, ja šis plāns darbosies veiksmīgi, esmu par to pārliecināts, tad mēs šo plāna darbību pagarināsim. Un ir paredzēts. Uh, 700 uh, miljārdi uh, gadā desmit gadus. Tā tas varētu darboties. Tālāk par projektu izvēli. Šeit izskanēja dažādi viedokļi. Šis process būs atklāts caurskatāms, būs īpaša darba grupa un būs jā izraugās dzīvotspējīgi projekti. Un pirmais, kas tiks darīts, būs Eh, jāpārliecinās, ka būs papildu investīcijas eh, izraudzītajos sektoros. Nu, šeit var būt vēl eh, vairāk detaļu, bet mēs izvērtēsim, kā ir paredzēts šos plānus īstenot, bet es jums piekrītu, ka, protams, ir jāņem vērā arī to valsts situāciju, kur ir lielākas grūtības. Un līdz ar to Eiropas komisijas definētā elastība, uh, nu, it kā attiecoties vairāk uz preventīvās sadaļas valstīm, nevis korektīvās sadaļas valstīm, bet tas viss ir pamatots. Mēs nevaram, protams, izslēgt nevaram pieļaut to, ka pakts mums liedz stimulēt investīcijas. Un, protams, valstis, kurās atrod šajā korektīvajā pakta sadaļā, nu, šeit situācija tiek uzlabota, notiek struktūrālās uh, pārmaiņas. Bet, protams, ir jāturpina modernizācijas pasākumi to valstu ekonomikā, kurās valda krīze Un arī mums ir jānodrošina, lai šajās valstīs tiktu realizēti dzīvotspējīgi projekti. Būtu absurdi, ja mēs uh, vērstos tikai pie to valstu ekonomikas atbalsta, kur jau tā situācija ir laba. Tā tas uh, nevar būt pat, ja uh, lēmums pieņems nevis politiķi, bet eksperti. Es nedomāju, ka viņi rīkosies šādi. Un tālāk par ietekmi uz nodarbinātības situāciju. Šis uh, plāns stimulēs ekonomikas izaugsmi un arī nodarbinātību. Ir jau veikti aprēķini, prognozes, uh, kas ir uh, do, devuši optimistiskus rezultātus. Es uh, uz tiem raugos piesardzīgi, bet gan komisija, gan EIB uh, ap, pastāvīgi izvērtē šā plāna realizāciju, kā tas ietekmē nodarbinātību, jo mums uh, pietrūks gan investīcija, gan izaugsmes un ir uh, liels bezdarbs. Mums nepietiek tikai ar 1% IKP pieaugumu gadā. Mums uh, šis uh, bezdarba līmenis ir pārāk augsts un pastāv liela nevienlīdzība, ja situācija turpināsies. Uh, tad uh, mums nav nākotnes, mums ir jādomā par nākotni, jāveido stabili mehānismi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Merci, monsieur le président. Paldies, Artvīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs Eiropas parlamentā šobrīd izvērtējam uh, tiesību akta projektu, kas uh, veidos Junkera plāna tiesisko pamatu. Šī rīta debates mums uh, šķiet ļoti liederīgas. Mēs uzklausījām jūs ierosinājumus, bāžas, apsvērums, uh, un mēs noteikti ņemsim vērā to, ko jūs šodien teicāt. Es vēlos precizēt par šo plānu. Tātad ir paredzēts uh, sniegt garantijas par to, uh, balsos Eiropas parlaments, uh, lai veiktu šīs garantijas, ir jāveic iemaksas Eiropas strateģisko investīciju fondā, un šie līdzekļi tiks ņemti no programmām, kuras ir ierakstītas 2014. 20. gada finanšu plānā. Līdz ar to notiks zināma veida pārstruktūrēšana, lai nodrošinātu šo sviras efektu, par ko mēs runājām. Es ceru, ka šī garantija radīs investoriem nepieciešamo uh, Uh, uzticību, ir, uh, protams, arī jānodrošina, lai šie līdzekļi būtu pieejami. Un kā dalību valstu pārstājiem, es gribu teikt, ka komisijai uz galda, diemžēl, krājas nesamaksāto rēķinu kaudze, un šie rēķini ir jāsamaksā, lai dalību valstīm būtu lielāka uzticība, un lai tās varētu veikt ieguldījumu šajā fondā. Un es gribēju atbildēt Kellers kundzei par zinātnu un pētniecību. Jā, šeit ir jābūt uzmanīgiem, jo ir tādi pētniecības institūti, kas nevar uh, gūt kredītus, un uh, tie varētu vērsties šajā Eiropas investīciju fondā, un tādēļ būtu tiešām jāraugās, lai pētnieciskās laboratorijas nenot nāktu grūtībās. Es nesen tikos ar Eiropas zinātnes padomas prezidentu, mēs runājām par šo jautājumu tālāk par teritoriālo aspektu. Uh, Eh, kohēzijas fondi palīdz valstīm, kam ir īpašas vajadzības, rast palī, papildu finansējumu Junkera plāna finansējumam, lai varētu veicināt konkurētspējas attīstību un lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. Uh, Paldies! kolēģis no īrijas, un tad Giričs kungs no Beļģijas jau var sākt gatavoties. Pirmais Donelī kungs no īrijas. Paldies, priekšsēdētāji kungs, daudz tika runāts par izaugsmu un darba vietu radīšanu. Arī vakar mēs tam pievērsāmies. Protams, tas ir nepieciešams. Vakar un šodien tika runāts par diviem galvenajiem instrumentiem, lai to uh, panāktu par strateģisko investīciju fondu un svirošanu. Tātad uh, eh, EIB eh, e parūpēsies eh, par to, lai uh, būtu garantijas, lai investoru nauda netiktu apdraudēta. Un uh, šie instrumenti varētu panākt darba vietu radīšanu īstermiņā un veicināt izaugsmi. Un kvantitatīvā Kvantitatīvā atvieglošana varbūt darītu tādu līdztiesīgāku sabiedrību, kas nāktu par labu nabadzīgākajām ES dalību valstīm. EIB investīcijas ir balstīts uz peļņu sveidošanu, lai privātā kapitāla īpašnieki gal galā varētu gūt to. Tie būs projekti, kas uh, vieni paši nebūtu uh, dzīvot spējīgi. Tā tad eh, ir jāinvestē tādos projektos, kas varētu gūt panākumus, bet uh, uh jāgarantē, lai uh, privātie investori nebaidītos tajos iesaistīt, lai viņi iesaistītu tādos ekonomiski dzīvotspējīgos projektos. Kā mēs varētu izmantot šos instrumentus, radot darba vietas gan tagad, gan tālākā nākotnē, veicināt ekonomisko izaugsmi un garantēt, ka šo abu instrumentu ieguvumus jūt ne tikai uh, bagātākie ES dalību valstu pārstāvji un kapitāla īpašnieki, bet arī vispārējie pārējie. Uh, Es domāju, ka Eiropas parlaments varētu arī apspriesties par to, vai nevajadzētu ieviest eh, tādu nodokli, kas attiektos uz ECB aktivitātēm un EIB uh, eh, aktivitātēm. Tas radīs pēļņu un tie būs privātā sektora eh, ienākumi, līdz ar to varbūt būtu racionāli uz šiem ienākumiem piemērot īpašu nodokli un uh, iegūtos līdzekļus varētu investēt stru Eh, struktūrālos projektos, eh, platjoslas interneta, eh, savienojuma izstrāda, infrastruktūra un tā tālāk. Irkinen kungs no Beļģijas un tad Vestlund kungs gatavojas. Paldies priekšsēdētāji. Mēs uh, visumā pozitīvi vērtējam šo investīciju plānu, bet jautājumu pašām neļauj investēt sešpakas ietvaros. Es arī piekrītu kolēģiem, kur jautā par apjomu, sviras efektu, par to, ka tas aizstāja citus projektus šis plāns, bet mans galvenais jautājums ir šā plāna ievirze Uh, Moskavičī kungs nu, nedaudz precīzāk uh, minēja šos mērķus, piemēram, atjaunojama enerģija, uh, otrreizējā pārstrāde, bet man rodas iespējas, ka šeit ir nu, dru, padruskai no visa kā šajos mērķos, un es domāju, ka vajadzētu precīzāk definīt atbilstības kritēriju kritērijas. Protams, centrālais jautājums ir nodarbinātība, par to ir jādomā atlases projekta sākumā, nevis izvērtēšanas procesā, jo šiem projektiem pirmkārt jārada darba vietas, gan nu, jau no paša sākuma, gan arī ilgtermiņā, bet tāpat vides aspekti ir ļoti būtiski, domājot par Pārīzes klimata konferenci, par enerģētikas problēmām, kas ir īsts izaicinājums Eiropā. Es ceru, ka turpin turpinot darbu, šie mērķi tiks precizēti. Un uh, noslēgumā par šo jauno darījumu, uh, Junker plāns esot jaunais darījums Eiropai, bet šajā amerikāņu jaunajā darījumā bija ne tikai investīcijas, bet arī finanšu uh, regulējums un sociālie mērķi. Bez tā mēs uh, nevaram uh, neko panākt. Ir jāmaina banku sistēma, lai nodrošinātu investīcijas reālā ekonomikā, ir jānodrošina sociālā integrācija, kohēzija, jo pretējā gadījumā pilsoņi neusticas valstī un ekonomika nedarbojas. Next, uh, Mr. Paldies, Vestlund kungs. Un Galacevska kungs no Polijas jau var sākt gatavoties. Paldies, priekšsēdētāji! Domāju, ka investīciju plānam ir liels svars. Zviedrijas parlamentā tas tiek rūpīgi izvērtīts, visam parlamentam ir jāsniedz atzinums par to. Mēs esam tādi piesardzīgi optimistiski, nav jau tā. Uh, ka nav pilnīgi nekādu jautājumu, ko uzdot par investīciju plānu. Īstenībā ir e, ļoti daudz jautājumu. Mēs līdz šim nesam dzirdējuši neko par budžeta ierobežojumiem. Un neviens to neņem vērā. Ja Eiropas parlaments saka, ir jāinvestē līdzekļi, bet ja šo līdzekļu nav, no kurienes tad tos ņemt, tad rodas jautājums, kā to panākt. Mums varbūt vajadzētu ieklausīties Nacionālo parlamentu teiktajā. Nevarētu būt tikai tā, ka Eiropas par parlaments un padome būs galvenie noteicēji šajā visā projektā. Labi, nu mēs nevaram ietekmēt šos lēmumus, kas tiek pieņemti tagad, bet eh, mums ir jābūt vismaz tiesībām eh, ieklausīties, tapt informētiem. Eiropas Savienība ir sadarbības formas starp 28 dalību valstīm. Tā nav atsevišķa valsts, un mums ir jāciena visas šīs 28 valsts. Paldies Veislunda kungam! tagad Galazenska kungs no Polijas un pēc tam Junga, Junga kungs no Francijas senāta, lai eh, gatavojas. Paldies! Paldies priekšsēdētā. Es vēlējos eh, paturpināt vienu ideju, kas jau izskanēja, ko ieteica Artvīkungs, ja nekļūdos. Proti. Ka ir jānošķirt iedala Eiropas Savienībā valstis, kurās ir ieviests eiro un kurās nav eiro. Tātad valstis, kurām ir uh, vienotā valūta, uh, ka tām vajadzētu uh, atsevišķu valdību, bet gribu teikt, ka Eiropas Savienībā jau ir savu veidu valdība Eiropas komisija priekšsēdētāji, kā Uh, jūs skatāties uz to, ka būtu tad vēl tāda otra Eiropas komisija Eirozonai, un ko tad darītu vecā Eiropas komisija, kas nodarbojas ar visām dalību valstīm. Ja mēs uh, turpinam attīstīt šo loģiku, tad būtu Eiropas parlaments, kurš nodarbotos tikai ar Eirozonas valstīm bet ārpus eiro zonas atrodas arī uh, svarīgas ekonomikas, piemēram, Somija. Es nezinu, vai mums vajadzētu atbalstīt šādu Eiropas Savienības sadalīšanu. Manuprāt, uh, ir jāizvēlas cits ceļš. Ja mēs vēlamies sadalīt tagad Eiropas Savienību, tad uh, par to iestājas arī visas populistu kustības šobrīd, un es jūs brīdinu no, šādiem, no šādām idejām. Paldies, Galā Zīnska kungs, un tagad vārds Junga kungam. Un tālāk Portugāles pārstāvim vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par šī pirmajām debatēm, kas mums notiek uh, šorīt, tās ir ļoti interesants, proti, par Junker plānu, bet šeit ir uh, zināms paradoks. No vienas puses mūsu īstenētie taupības plāni, piemēram, tā skaitā Francijā, ir noveduši pie tā, ka investīciju plūsma palēninās, it īpaši publiskās investīcijas samazinās pašvaldību līmenī. Nu, tagad uh, prieks, ka mēs šo kursu mainām. Otra lieta. Jūs uh, norādījāt, ka vēlaties, lai arī valstis veiktu iemaksas Eiropas investīciju fondā. Nu, šajos 315 miljārdos ideja, protams, ir laba. Bet man ir tāds jautājums, kur tad mēs šo naudu uh, dabūsim. Mēs taču to neaizņēmsimies Eiropas centrālajā bankā, jo tas būtu tāds paradoxāls risinājums. Man ir jautājums, ko jūs esat iecerējuši, kādu schēmu jūs esat izstrādājuši nākot klajā šo priekšlikumu. Vai jūs domājat, ka dalību valstis uzklausīs šo aicinājumu un uh, kur tās ņems šos līdzekļus? Varbūt jūs varētu mums kaut ko ieteikt. Par otro punktu gribu teikt, ka uh, piekrītu tam, ko teica Artvīkungs no budžeta komitejas par to, ka ir nepieciešama spēcīga pārvaldība Eiropā, tā ministrija, vajadzīga savu veidu valstu kaste, uh, bet jāsaka, mēs jau vēl ļoti tālu atrodamies no šāda risinājuma. Un tā kā mēs esam sapulcējušies saskaņā ar uh, 13. pantu, jautājums, kā tad mēs virzīsimies uz priekšu, lai īstenot šo 13. pantu. Vakar mēs tikai dzirdējām Vācijas delegācijas uh, priekšlikumu, ko izteica Sarazīna kungs par to, kā īstenot 13. pāntu. Es domāju, ka mums vajadzētu diskutēt par šo jautājumu un formulēt uh, to, kā mēs uh, saskatām risinājumu šajā jautājumā. Paldies Junga kungam. Nākamais uh, runātājs ir Sao kungs no Portugāles un gatavojas Gabriela Krētu no Rumānijas. Sao kungs, vārds jums. Sr. Presidente, Srs. Deputados dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu. Paldies, eh, godātie Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu deputāti. Nepiecie, nepietiekamās investīcijas nav nodrošinājušas ilgtspējīgu izaugsmi bet ja mēs runājam par investīciju apjomu palielināšanu, ir nepieciešams izpildīt nosacījums, lai nodrošinātu izaugsmi. Portugālē trojka ir uzspiedusi taupības politiku un tā rezultātā publiskās un privātās investīcijas ir sasniegušas uh, 25 gadu uh, laikā zemāko līmeni un li arī um, E, parādu samaksa ir e, pārsniegus investīciju līmeni. Kons, budžeta konsolidācija ir samazinājusi iekšzemes pieprasījumu un arī līdz ar to ir ievērojami kritušās privātās investīcijas. Šī apsēstība ar budžetu bezdeficīta budžetu ir novedusi pie tā, ka pēdējo gadu laikā e, investīcija apjoms ir samazinājies, ir ļoti e, neliels ekonomikas pieaugums. E, lai arī 2014. gadā trojkas programma ir pabeigta, bet Portugāles valdība turpina šādu taupības politiku budžeta līguma ietvaros. Mēs uh, šeit esam sapulcējušies saskaņā ar šo uh, līguma 13. pāntu, bet jāsaka, šie šķēršļi, kas tagad ir izveidoti uh, izaugsmes ceļā, ir gandrīz nepārvarami un tie ir noveduši pie stagnācijas ekonomikā augsta uh, Uh, bezdarba un uh, iedzīvotāju dzimšana, uh, grimšanas nabadzībā. Un tādēļ mums būtu šis līgums jāmaina, jāizveido atbalsta programmas tām valstīm, kuras visvairāk ir skārusi krīze un šis pakts un ir jāveido reālu ekonomisko un monetāro savienību, lai radītu nodarbinātību un izaugsmi. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Nākamā runātāja Gabriels Kretū kundze un Helma Nepenos runās pēc Kretū kundzes. Liels paldies! Darbie draugi, organizētāji un runātāji! Mēs te dzirdējām tādu melno humoru. Un arī tīri negaidītu atklātību un godīgumu, kas mums skaidri pateica, ka mēs dzīvojam tirgu un ekonomikā. Mēs šeit esam parlamentārieši, kas pārstāv Eiropas pilsoņus. Viņi ir ļoti vecmodīgi, viņi atsakās ticēt, ka viņi dzīvo sabiedrībā, kur eh, ceļi, mājokļi un eh, tātad atbalsts eh, cilvēkiem un cilvēkiem Eh, tad viņi vēlas ticēt, ka viņi dzīvo šādā pasaulē, kur par to var runāt. Viņi atsakās ticēt, ka viņi dzīvo gluži vienkārši parastā tirgu un ekonomikā. Un daudzi no mums deputātiem var tam piekrist un iezīmēs tāds melnais humors, ja mēs saucam par Eiropas jauno darījumu New Deal. Kolēģi, ka mēs kad eh, tika aizsākts šis, šis projekts, Rūzvalds teica, ka visā valstī vīrieši un sievietes ir aizmirsuši šo politisko filozofisko vadību. Viņi skatās uz valdību, lai saņemtu vadlīnijas un lai eh, līdztiesīgāk tiktu sadalīts valsts bagātības. Un to es apliecinu jums, Amerikas cilvēki, to teica Rūzvelds. bet, nu, draugi, vēsture atkārtojas. Pirmā reize ir traģēdija, un tad sako fars. Manuprāt, šis ir patiesas apgalvojums, un mēs šķiet esam aizmirsti teikt, ka mēs ā, apliecinam savu uzticību jauniem darījumam Eiropas tirgiem. Paldies! Paldies nākamā runātāja Helma Lepenos kundze un lūdzu gatavoties Helmut Markov kungam no Vācijas. Opsih! Priekšsēdētāji kungs! Jā, protams, investīcija fonds izklausās ļoti jauka doma, bet Nīderlandē mēs esam diezgan kritiski noskaņoti, tādēļ ir vairāki jautājumi. Mums ir jādomā, kā atrast jaunus, inovatīvus projektus, kas garantētu tādu papildu vērtību mūsu tautsaimniecībai. Ja jūs meklēsiet šos jaunos projektus, mēs te runājam par visai ievērojumu summu - 315 miljārdiem, nu man tādas summas kabatā nav, es domāju, arī vairumam kolēģu arī tāpat. Un no kurienes tad nāks šī nauda, kā to pārvaldīs? Uh, Bet tomēr, eh, iepazīstoties ar visiem šiem jaukajiem uh, plāniem, tikum tā uh, ir visai liela nedrošības sajūta. Un, ja runājam par projektu īstenošanu, arī tās ir jāvērtē ļoti kritiski. Jā, nu mēs esam tā labvēlīgi noskaņot pret šo uh, investīciju plānu, bet tomēr esam arī kritiski. Mēs gribam inovēt, mēs gribam investēt. Uh, un tas radīs jaunas darba vietas. Mēs Eiropā vienojāmies par reformām, par uh, budžeta uh, deficīta samazināšanu un eh, Nīderlandes delegācijai šķiet, ka šīs vienošanās bieži vien paliek tikai uz papīru un netiek dzīvē realizēts. Nu jā, ļoti jauka doma par šo fondu, bet ir jāievēro arī vienošanās, kas tika panākts par finansēm, par budžetāro disciplīnu. Mums ir tas viss strikti jāievēro. Paldies! Thank you very much. Paldies. Tagad nākamais runātājs. Helmuts Markovs no Vācijas un nākamais Kimo Sasī kungs no Somijas. Tagad Markov kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Pēdējo gadu laikā uh, valstu budžeta investīcijas ir ļoti samazinājušās dažādu iemeslu dēļ. Un tagad komisijā šķiet, ka piesaistot privātas uh, investīcijas, uh, sniedzot garantu ar valstu investīcijām, varēs panākt ekonomikas uzplaukumu. Bet vai jums nešķiet, ja privātajiem uzņēmumiem šķistu, nu, tās ir lielisks peļņas iespējas, vai viņi jau to nebūtu darījuši jau šobrīd? Ja mēs gribam nopelnīt naudu ar projektiem, tad vajadzētu arī parūpēties par dzīves eksistences nodrošināšanas investīcijām, un tās ir jāpapildina ar privātajām investīcijām. Eh, bija eh, šī īpašā padoma, kurā piedalījās seši viedie, seši ekonomi, un tad ir jāvērtē visi ekonomiskie rādītāji, un ar tādiem arī jāargumentē. Tas nozīmē, ka pats par sevi saprotams tajās dalību valstīs, kur ir labāka ekonomikas politika, labāka gaisotne, tad ir skaidri un gaši saprotams, ka tajās tiks investēts vairāk nekā valstīs, kurās e, ekonomiskie rādītāji nav tik stabili. Un vēl viens jautājums, kādēļ, kādai dalību valstī vajadzētu iedomāties iemaksāt papildus līdzekļus šajā fondā, ja nav vispār nekādas līdzlemšanas tiesības, kam šos līdzekļus izmantot, jo eh, tas uh, tiek lēmts tikai un vienīgi balstoties uz ekonomiskiem kritērijiem. Paldies! Uh, speaker... Liels paldies! Nākamais Kimo Sāsīkungs no Somijas un lūdzu gatavoties Jorgenu Andešonu no Zviedrijas. Paldies priekšsēdētājiem! Es piekrītu, mums ir nepieciešamas investīcijas Eiropā. Tomēr šīm investīcijām vienmēr jābūt produktīvam. Tam mums ir nepieciešams pieprasījums Eiropas tirgū, un mums jābūt arī konkurētspējīgiem pasaulē. Un tad ir jautājums, vai mums ir nepieciešama papildu līdzekļi, piemēram, Junkera plāns, un tad man jāsaka, ka par to man ir šaubas. Vismaz Somijas gadījumā procentu likme ir 0,5%, tātad tā nav problēma investīciju piesaistīšanai, un tad es domāju, ka šie pasākumi, kas jau ir pieejami, ir pietiekami. Mēs varam izmantot visus līdzekļus, kas mums pieejami, lai uzlabotu investīciju situāciju, darba tirgu. Manuprāt, pašlaik mēs te būvē, veidojam tādu burbuli, un, kad tas pārsprāgs, tas radīs liels problēmas Eiropai. Un gribētu arī atgādināt, Problēma ir arī tajā, ka mums ir daudz sastarpēji pretrunīgi politiski mērķi un noteikumi Eiropā. Varbūt pāris piemēri. Mazie uzņēmumi. Kredītu pieejamība pašlaik uzņēmumiem ir diezgan laba, bet problēma ir tad cena, izmaksa. Un kādēļ tad šīs izmaksas ir augstākas maziem um, uzņēmumiem? Ja mums ir regulējums, kas vēlas noteikt mazākas cenas maziem uzņēmumiem. No vienas uh, puses mēs veid, ieviešam kāds veicinošs pasākums, no otras puses ir pretēji darbība. Es domāju, ka uh, vienkārši uh, Eiropā jau nevajadzētu uzņemties riskus par tiem uzņēmumiem, bankām vajadzētu uzņemties atbildību. Stabilitātes un izaugsmes pakts. Um, uh, mēģina tātad, tātad nosaka šādu augstu procentu likmi un tajā pašā laikā mēģina veicināt izaugsmi, te arī iezīmēs pretruna. Mums ir jāatcerās, tas, kas mums nepieciešams, mums ir jāuzticās savai ekonomikai, nedrīkstam ļauties panikai, tas arī attiecas uz Grieķijas lietu, kas drīz nonāks mūsu rokās. Mums jādomā par paredzamu regulējumu, un tas arī ir vislabākais veids, kā mēs nodrošināsim izaugsmi. Paldies! Liels paldies, Sāsī kungs, un nākamais runātājs Andersona kungs, lūdzu. Lielas paldies. Par spīti tam, ka mums ir plaša monetārā politika, mums ir ļoti zemes investīcija līmenis, un tieši šī iemesla dēļ komisijas iniciatīva būtu atzinīgi vērtējama. Tā ir vismaz uh, liela simboliskā vērtība, un tas arī tas, kas mums nepieciešams. Mums ir jāstiprina ticība nākotnē. Šis vairāk cilvēki ir minējuši jau privātās investīcijas un to, kādu lomu spēlē uh, uzņēmēji, tad mēģinot nodrošināt ekonomikas atlapšanu un cik būtiski ir izvairīties no birokrātijas. Tas, kas nosaka investīcija līmenis, pri, līmeni privātajā sektorā, ir tas, ir sagaidāmais rezultāts, ko investors var sagaidīt. Un gribētu uzsvērt, cik ļoti svarīgi ir turpināt strādāt pie uh, vienotā tirgus stiprināšanas. Esmu nobežījies par aizvien pieaugušo protekcionismu. Uh, var nodrošināt labākas uzņēmējdarbības iespējas, ja situācija ir atvērtāka un ja ir ciešā un plašāka sadarbība. Un tad šis vienotais tirgus ir veids, kā sadalīt labklājību, tas sniedz labumu visiem pilsoņiem. Tad, ja vēršos pie parlamenta, pie Eiropas parlamenta, pie komisijas un pie nacionālajiem parlamentiem, gribu jums visiem uzsvērt, cik svarīgi ir mm, nepieļaut uh, ka šis pieaugušais protekcionisms turpinās. Mums ir jāveicina ārzemju investīcijas. Paldies, Andrešana kungs bija pēdējais runātājs mūsu sarakstā. Un tagad es vēlētos dot vārdu maniem kolēģiem panelī. Sākšu ar Moskavīcī kungu, lai viņš varētu izteikt komentārus un atbildēt jautājumiem, un pēc tam arī ar Tuī kungam, kurš varēs izteikt savus nobeigu komentārus un atbildēt jautājumu. Moskavīcija kungs. Paldies, mēs jau nonākam pie mūsu debašu noslēguma. Debates apliecināja lielo uh, dalībnieku interesi. Uh, tās apliecināja, ka gan Eiropas, gan Nacionālā parlamenta deputāti ļoti interesēs par šo investīcijas plānu, bet ir arī uh, jautājumi, kas saistīti ar šo plānu, un es uzskatu, ka tas ir ļoti pamatoti. Mēs šo plānu vēlējāmies izveidot, izveidojām to ātri, mēs tam ticam, mēs tajā ieguldām visu savu enerģiju, bet mūsu darbu jau vērtēs pēc rezultātiem, nevis pēc mūsu nolūkiem un tādēļ visi izskanējušie jautājumi ir ļoti būtiski, un es centīšos atbildēt uz dažiem no šiem jautājumiem. Pirmkārt, par plāna mērķiem, un tā jau nav pirmā reize, kad es to atkārtoju, un droši vien um, nebūs pēdējā reize, tātad mēs neesam paredzējuši uh, finansēt jebkuras uh, projektus vai tādus projektus, kas tik un tā būtu uh, finansējumi tirgu, bet mēs koncentrējamies uz tādām jomām kā atjaunojama enerģija, uh, energoefektivitāte, transporta infrastruktūra, platjoslas internets, un mēs uh, cenšamies ņemt vērā uh, valstu arī specifiskās vajadzības situāciju kopumā. Uh, un uh, tāpat laikā mums ir jāpanāk līdzsvars starp stabilitātes pakta noteikumu ievērošanu un nepieciešamības nodrošināt investīcijas. Stabilitātes pakta noteikumi ir pieņemti ne tik nesen, un mēs nevēlamies tos grozīt šobrīd. Un mums ir jānodrošina budžeta konsolidācija, bet tāpat laikā šie noteikumi paredz zināmu elastību, ko mēs varam arī izmantot, un tas ir teksts komisijas paziņojumā. Mēs neesam paredzējuši pārakstīt šos noteikumus, atteikties no pakta, bet gan pakta noteikumu ietveros e, sniegt tādu interpretāciju, kas veicina izaugsmi un nodarbinātību Es aicinu jūs izlasīt šo komisijas paziņojumu, kur viss ir skaidri pateikts, un mēs ņemsim vērā valstu vajadzību pēc investīcijām, un tāpat to, vai valsts atrodas preventīvajā vai korektīvajā pakta sadaļā, runājot par sešpaku, divpaku, Eiropas parlamenta un dalību valstu parlamentu loma ir pieaugusi ekonomikas politikas veidošanā. Uh, Eiropas parlament, ar parlamentiem konsultēs tos informē, bet uh, parlamenti piedalās arī likumdošanas procesā. Uh, Uh, arī risinot grūtas situācijas konkrētās valstīs. Mums ir pastāvīgs ekonomikas dialogs, un uh, viens no komisijas uzdevumiem ir nākt uh, uz Eiropas parlamentu un atskaitīties par to, kas tiek veikts, un mums ir arī uh, dialogs starp komisāriem un dalību valstīm, dalību valstu parlamentiem. Uh, Esmu devies arī uz Vāciju, ticies ar Bundestāgā dažādu politisko grupu pārstāvjiem, un komisijai ir jābūt uh, gatavai tikties ar Eiropas parlamentu, Nacionālo parlamentu deputātiem. Tālāk par šo jauno darījumu Eiropā. Protams, mēs neapgalvojam, ka investīcija plāns ir vienīgais elements šajā plānā. Mums ir jābūt realistiem, tā tas nav. Bet šobrīd mēs atrodamies, varētu teikt, laikmeta griežos. Mēs pēdējo gadu laikā esam piedzīvojuši finanšu krīzi Eiropā un galvenais uzdevums mūsu priekštečiem bija situācijas stabilizācija, eirozonas glābšana nodrošināt finansiālo drošību. Tas viss tika darīts iepriekšējās uh, komisijas uh, pilnvaru laikā, un mums tika uh, izveidot īpaši instrumenti, stabilitātes mehānismus, banku savienība, un tas nebija viegli izdarāms, bet visi šie instrumenti mums palīdza nodrošināt banku sistēmas stabilitāti un soliditāti bet eh, tagad mēs konstatējam, ka ekonomikas atlapšana ir pārāk lēna, pārāk vāja. Un mēs nevaram dzīvot ka, tādā situācijā, kad šī izaugsme ir tik zēma, ir neliela inflācija, ir eh, liels bezdarbs. Tas tā nevar turpināties. Un Eiropai ir jādarbojas, lai gūtu konkrētus rezultātus mums ir uh, nepieciešams padarīt Eiropas ekonomiku dinamiskāku, Un tādēļ ir nepieciešama atbilstoši instrumenti, ir e, jāadaptē budžeta politika, jāparedz elastība, ir jāturpina struktūrālās reformas un ir jāpadziļina iekšējā tirgus integrācija. Šobrīd mums, diemžēl, iekšējais tirgus vēl ir pārāk fragmentēts. Tālāk mums ir nepieciešama atbilstoša monetārā politika. Un um, komisijā jau nav jā komentē e, Eiropas centrālās bankas rīcība, bet arī Mario Draghi e, apzinās, kāda ir situācija, un tādēļ ir pieņemti atbilstoši lēmumi. Un šis investīcija plāns ir tikai viens solis šajā virzībā uz straujāku ekonomikas izaugsmi, lielāku nodarbinātību, un mums vēl būs uh, iespēja turpmāk uh, detalizētāk uh, izdiskutēt šos jautājumus. Un es gribu arī uh, norādīt, ka ne jau šo plānu vērtēs pēc tā uh, idejas pēc šīs koncepcijas, bet gan pēc nodrošinātiem rezultātiem. Un gribu teikt, ka komis, komisija um, un komisāri ir gatavi regulāri tikties ar Eiropas parlamentu, ar dalību valstu parlamentiem, un, protams, šis plāns būs jāvērtē pēc uh, gūtajiem rezultātiem. Thank you very much. Liels paldies Moskavīcī kungam, un tagad vēlētos uh, lūgt Atsvīkungam iespēju izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau teicu, ka Eiropas parlaments uzmanīgi ieklausās visos komentāros un jautājumos, kas šorīt izskanēja. Mēs tos noteikti ņemsim vērā, sagatavojot balsojumu par juridiskajiem instrumentiem, kas komisijai nepieciešam, lai e, īstenotu strateģisko investīciju fondu. Es gribēju atbildēt Galazenska kungam, kurš jautāja par Eirozonas valdību. Es gribu atgriezties e, pie situācijas Eirozonā. Eirozona desmit gadus ir darbojusies ar, nu, praktiski tādu kā valdību, kas saucas Eirogrupa. grupa bet Eirogrupa nav spējusi pilnībā pārvaldīt situāciju, jo situācija noveda pie uh, valsts parādu krīzes Eirozonā. Un šajā brīdī mēs konstatējām to, cik lielā mērā Eirozonas dalību valstis uh, nes uz saviem pleciem specifisku atbildību, un tā ir atšķirīga atbildība nekā visām uh, dalību, 28 dalību valstīm. Kad kāda valsts piedzīvo grūtības, kad tai ir jāsniedz atbalsts, tad tā nav, tas nav Eiropas Savienības budžets vai 28 dalību valsts, kas piedalās kapitāla uh, iemaksā Eiropas stabilitātes fondā, kas nodrošina divpusējus aizdevumus, bet tās ir Eirozonas valstis. Un Eirozonas uh, valstu parlamenti uh, paredz nepieciešamos uh, budžeta līdzekļus, lai sniegtu palīdzību grūtībās nokļuvušajām valstīm. Un šī situācija arī pamato to, ka Eirozonas valstu parlamentiem ir uh, tiesības kontrolēt uh, to, kas notiek, kā tiek īstenot pārvaldība mums eh, pastāv Eiropas centrālā banka, kuras eh, kapitāls piedara Eirozonas dalību valstīm. Un Eiro, Eiropas centrālās bankas prezidents darīja to, ko, eh, kas viņam bija jādara, un viņš pat gāja tālāk nekā tas bija paredzēts līgumos, bet, lai īstenot tādu politiku, kā tas notiek ASV, kur tiek saskaņota monetārā un budžeta politika, ir, tam būtu nepieciešams, lai būtu Eirozonas prezidents, kas ir sarunu partneris ECB prezidentam. Un tādēļ mēs uzskatām, ka ir jāstiprina Eirozonas valdība. Nu, vai tas nozīmē, ka tiek disk notiek diskriminācija Eiropas Savienībā? Tā tas nav jo visas Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot tās valstis, kuras nevēlas pievienoties vienotai valūtai, tātad visām pārējām valstīm ir jāpievienojas eirozonai. Es tikai gribu konstatēt, ka ir eh, tādas eh, jomas, kurās nav nodrošināta eh, parlamenta kontrole. Un tieši šie finanšu ekonomikas jautājumi šī pārvaldība netiek kontrolēta, un tādēļ ir nepieciešams uh, šo leģitimitāti nodrošināt Eirozonas pārvaldībā. Un uh, es uzskatu, ka š, es saprotu šīs bāžas par diskrimināciju, bet es gribu teikt, ka ir jāstiprina uzticības starp Eiropas parlamentu un dalību valstīm, un tieši tā mēs varam kliedēt jebkādas aizdomas vai bažas, kas pastāv. Un tādēļ es vēlos teikt, ka mums ir jāstiprina šī uzticība un tā mēs arī stiprināsim mūsu līdzpilsoņu ticību nākotnei Eiropai un e, tici, ticību Junkera strateģisko investīciju plānām. Paldies! Merci beaucoup! Lielas paldies, Artvīkungs! Un tagad, dārgie kolēģi! Es izmantošu priekšsēdētāju privileģi un izteikšu dažas noslēguma komentārus no savas puses. Pirmkārt, runātāji runās un arī parlamenta deputātu komentāros izskanēja nepieciešamība pēc steidzamības. Tāpat arī tika runāts par to, ka ir jārunā par ātrāku ekonomikas uh, atvesļošanu. Tie abi divi ir svarīgi elementi, lai saprastu Eiropas jauno darījumu. Investīciju, investīcijas ir gan eh, iemesls, gan rezultāts Eiropas Savienības zemajai konkurētspējai un arī tātad šis zemajiem popularitātes līmenim un nelielajiem investīciju uh, mērķi saņēmējiem. Un mēs mm, esam neizdevīgā situācijā sadar, sad, salīdzinot ar tādiem aktīvākiem tirgiem Āziju, piemēram. Mums ir jādomā par to, kā varam kļūt pievilcīgāki investīcijām. Mēs varam kļūt pievilcīgāki, ja veicināsim šo veiksmīgo tēlu par veiksmīgo uzņēmē darbību, labo nodokļu vidi Mēs varam popularizēt to, ka esam kļuvuši par ļoti lielu un plašu tirgu, nojaucot robežas. T Tomēr Eiropas Savienībai nevajadzētu turpināt šo sacensību, tātad samazinot nodokļus. Mums ir jākonkurē ar savu kvalitāti un pievienoto vērtību. Mums nav nepieciešams tikai uh, vienkārši darba vietas, mums ir nepieciešamas kvalitīvas un labi apmaksātas darba vietas. Un kā jau komisārs Moskavicī teica, mums ir investīcijas jāveic atbilstoši nākotnes vajadzībām, jādomā par inovācijām, izpēti attīstību. Un kā jau Sāns kungs norādīja, tad mums jālūkā par tādām, jāmeklē tādas investīcijas, lai veicinātu izaugsmu, kas ir uh, investīcijām jābūt atšķirīgām no ikdienas izdevumiem. Treškārt, uh, kritika par to, ka plāns varbūt nebūs pietiekami tālajošs, vai ka plānam vajadzētu būt zaļākam vai stingrākam. Visu jau var uzlabot, bet lai Eiropa varētu uzturēt Eiropas dzīves un labklājības un darba līmeni, ir skaidrs, ka mums ir jāmeklē jauni un radoši risinājumi, kā pārvaldīt mūsu ekonomisko situāciju mums ir jāpieņem konkrēti lēmumi, lai nodrošinātu izaugsmi. Var jābūt, ka mēs pēc dažiem gadiem varētu norganizēt diskusiju un atrast kādu ideālo risinājumu, bet es domāju, ka labāk ir sākt tagad, sākt mēģināt atjaunot savu globālo konkurētspēju, un tad pie sīkām detaļām mēs varam piestrādāt, kad uh, nonāksim pie sajūtas, ka virzamies pareizā virzienā. Un visbeidzot, uh, nevar pie, pietiekami vien uzsvērt dalību valstu iesaistīšanās nepieciešamību. Uzņēmē darbība jau nerodas Briselē vai Strasbūrā. Viņas tā, tādās mazās pilsētās kā Kuldīgā, Aviņonā, Tartu, Edinburgā, Portū un visās citās Eiropas pilsētās. Tieši tādēļ jaunais darījums nebūs veiksmīgs, ja vien dalībvalstis nenodrošinās tam pilnu atbalstu. Mums jau nav nekas jauns, bet gribētu vēlreiz uzsvērt to, cik svarīga ir cieša sadarbība starp valstu, nacionālajiem parlamentiem un Eiropas Savienības struktūrām. Ja runājam par struktūrālajām reformām, mums būs iespēja runāt par tām nākamajā sesijā, kas sāksies pulksten divos. Vēlos teikt lielu paldies par šo sesiju visiem paneļa dalībniekiem. Paldies visiem, kuri padalījās ar savu viedokli, un paldies arī tā, tā, vienkārši dalībniekiem, kuri uh, klausījās mūs un guva jaunas idejas. Visbeidzot, man ir uh, liels prieks slēdzot šo sesiju, uzaicināt jūs uz sandviču pusdienēm. Varbūt šī ir vispatīkamākā informācija šajā sesijā, tātad tas būs pirmajā stāvā, un pēc tam tiksimies pulksten divos un sāksim nākamo sesiju. Šī sesijas daļa ir beigusies. Lielas paldies!